Jā, herzlich willkommen heute Nachmittag hier. Sirsnīgs sveicu jūs šodien pēcpusdienā Eiropas parlamentā. Šodien mums ir īpaša sēde, to esam sasaukuši vidas komitejai, jo ir gaidāms nozīmīgas lietas īpaši diskusijās par klimata aizsardzību un arī jautājumu par to, kā mēs uh, iedomājamies nākotnes emisijas, emisiju uh, tirdzniecības sistēmu. Es ceru, ka darba kārtība tādā variantā, kādā tā ir izplatīta, uh, jums ir pieņemama. Ja nav pretenzija, tad uh, pieņemam darba kārtību. Kolēģi, vai jūs gribat par reglamentu? Nē, tas ir tāds uh, darba kārtības jautājums. Labi. Tik tālu vēl neesam pavirzījušies uz priekšu. Pilns valodu režīms izņemot itāļu, izņemot atvainojas igauņu un maltiešu valodu, bet visdrīzāk arī tas kādreiz mainīsies nākošs uh, rīt būs lielā uh, sēde Jan 2Q2 telpā no 15. līdz 18. notiks. Uh, amata kandidāta uzklausīšana, Borga kunga uzklausīšana. Un arī uh, sirsnīgi aicinu jūs piedalīties šajā sēdē. Un tagad uh, sāksim. Un uh, teikšu ievadvārdus par šo jautājumu, jo esmu ne tikai priekšsēdētājs, bet arī koordinātori man ir iecēluši par referentu. un mēs nodarbosimies tieši tagad ar kvotu izpildes atlikšanu. 2008. gadā, toreiz, kad tika izskatātas, izskatīta kvotu sistēma, tad mēs pieņēmām klimatu un enerģijas pakotni, tas bija lielākais šāda veida dokuments visā pasaulē, nav nekā tam līdzīga klimata aizsardzībai. Un šīs pakotnes pamats uh, un mūsu ES stratēģijas pamats ir domāts, lai aizsargātu klimatu un lai samazinātu CO2 izmešus. Un visa pamatā ir emisiju tirdzniecības sistēma. Šodien tieši nediskutēsim tieši par to, nedomāsim par to, vai tas ir labs vai slikts risinājums. ETS ir otrs labākais risinājums. Pirmais labākais būtu nodokļi, bet nodokļus mēs a, varam a, tikai vienbalsīgi ieviest, un tas ir tāds ļoti liels a, izaicinājums globāli ieviest jaunus nodokļus. Tādēļ ETS ir labākā iespēja. Mēs tagad esam otrajā rīcības plāna daļā. ETS. Nu, ja to var sarīdzināt ar bērnu, tad tas mācās pirmos soļus spērt pats Un mēs konstatējām, ka ETS ir arī dažas problēmas un tā teikt bērnu slimības izcieš, bet, nu, jāsaka uzreiz, ka mums bija arī ļoti smaga ekonomikas krīze, kas izrietēja no finanšu krīzes. Un kļuva skaidrs arī tas, ka ETS ir tā izveidots, ka tā priekšnosacījums ir ekonomiska izaugsme, ka tad tas arī funkcionē. Un tā tas nav bijis. Mēs esam vairāk vai mazāk uh, mēģinājuši pārvarēt finanšu krīzi, bet konstatējam arī, ka pārāk daudz certifikātu ir tirgu, jo uh, pārāk daudz ir Eiropā izdota. Šodien ir 8 eiro. Uh, 48 viena certifikāta cena, 46, 8, 46. Un tad, kad mēs runājām par uh, šo jautājumu, mēs domājam, ka tie būs ap 30 eiro. Un tas bija priekšnoteikums, lai uh, tad uh, būtu aizvietojušās investīcijas klimata aizsargājušas. Un no šīs situācijas vēl esam ļoti tālu. Mēs pieņemam lēmumu balstīties uz, uz tirgu orientētu uh, sistēmu, proti tirgus uh, ekonomikas. Uh, uh, darbību, bet cenas nenoteicām. Proti, var diskutēt, kādai cenai būtu jābūt, bet tas nebija mūsu uzdevums uh, tajā brīdī. Un līdz ar to šo pēcpusdienu visdrīzāk, ka mēs diskutēsim par šo jautājumu ar ekspertiem. 25. jūlijā komisija izteica priekšlikumu, un es šo priekšlikumu saprotu tā, ka ir nepieciešama arī juridiskā drošība attiecībā uz uh, ETS atlikšanu un 25. jūlijā šo priekšlikumu saņēmām. Parlamentā esam vairāk kārt aicinājuši komisiju, lai tā iesniedz šos dokumentus, lai tā mums kaut ko prezentē, lai ETS varētu darboties labāk. Šim priekšlikumam komisija atbilst. Tas nav garš. Uh, Priekšlikums ir vienkārši teksts par uh, certifikātu uh, izņemšanu un uh, kā to atjaunot, to diskutēsim kādā citā vietā. Tikai uh, raugoties uz teikumu citai komisija piemēro uh, termiņu atbilstoši esošajiem termiņiem, lai nodrošinātu tirgus funkcionēšanu, citātu beigas. Un kā jau es teicu, tas ir tiesiskās uh, uh kontinuitātes dēļ ka esam ļoti precīzi raudzījušies uz to, ko tas īsti nozīmē. Un, protams, komisārs kundze ir saprotam, ka komisārs vēlas saglabāt savas tiesības un ka mēs arī vēlamies šo jautājumu precīzi skatīt. Un mēs gribam arī komitoloģijas procesā strādāt. Mēs zinām priekšrocības un trūkums, kāda ir šai sistēmai. Bet neskatoties uz visu, ir uh, jāsteidzas, jo jādarbojas aktīvi, jo visos līmeņos uh, strādā pie priekšlikuma. Un es uh, priecājos, ka uh, Honī uh, Hedegārda, Konī Hedegārda ir, bet arī itre uh, referenti un eksporti. Uh, kā arī padomas pārstāvis uh, ir šodien sēdē. Un um, risināsim jautājumu, kā rīkosimies uh, nākotnē. Ir ļoti interesants šis jautājums. Mēs parlamentā pieņemam lēmumu, ka par to tiks sastādīts uh, ziņojums. Vides komiteja ir atbildīgā. Nu, mani šis ziņojums absolūti pārsteidza. Mēs darījām visu, lai tā veidot termiņus, lai mēs samērā ātri šo jautājumu izskatītu, bet arī, nu, kā lai saka, ļoti rūpīgi šo jautājumu skatītu. Un līdz ar to es domāju, ka, ja es skatos uz citiem termiņiem, arī klimata komitejā un domāju par komitoloģijas priekšlikumu, tad es domāju, ka, ja mēs gribam veiksmīgi strādāt, uh, Esmu pārliecināts par to, ka visi spēsim nu, īstā, pareiz, um, piemērotā laikā darbu paveikt. Tāpat arī ļoti nozīmīgi pieminēt to, ka, ja citi arī piedalīsies emisiju tirdzniecības sistēmas izveidā vai salīdzinoši līdzīgā sistēmā, tad mums vajadzētu īsākā vai garākā termiņā pārdomāt, vai mums ir nepieciešams tāds koordinējošs orgāns kur tad, ja cita vēlas pievienoties mūsu sistēmai, tas tiek koordinēts un pārdomāts arī. Jo bija jau priekšlikums varbūt, ka līdzīgi kā uh, tāda tā kā padomi, uh, kā Eiropas, uh, Eiropas centrālās bankas valda tāda paša arī Eiropas tirdzniecības pārvaldi. Bet, nu, ja runājam par starptautiskiem noteikumiem, tad bija šodien konference kuru sprieda arī par jautājumu uh, lidmašīnu uh, iesaist ETS, manuprāt, bija sasniegts progress, ļoti iepriecinošs progress. Konija Hedegārda informēja tos, kas ir cieši iesaistīti šajā procesā, un viņi arī runāja preses konferencē, uzstājās. Un pirms mēs tieši par šodienas tematiem runām, tad, tematiem, tad lūkšu arī komisāru pārsteigums pateikt tieši par šo jautājumu, jo es domāju, ka tas tiešām ir to vērts, jo praktiski tas nāk arī vienā laikā ar komisijas priekšlikumu. Nu, tik tālu ievadvārdi. Tātad noris būs sekojošā šodien. Līdz 2018. mums ir laiks Visu sēdi sadalīsim divās daļās. Sosa Vāgners, uh, referents no ITRE komitejas uzstāsies, tad komisāre un tad padomas pārstāvis. Pēc tam uzklausīsim ekspertus un uh, tad arī būs pietiekami daudz laika un iespēja diskutēt savā starpā, jo tieši tas ir tas mērķis, kāds mums jau no sākuma bija. Tā tad dodu vārdu kolēģim Sasavāgneram. Paldies, priekšsādātāja kungs! Jā, es arī domāju, ka šī sēde ļoti nozīmīga, un tas ir liels gods uzstāties šeit, un esmu AITRE komitejas referents. Komiteja, komiteja, kuru šeit pārstāvu, ir ļoti interesēta skatīt šo jautājumu. Protams, ka tas arī ir loģiski, jo šī ir rūpniecības politikas centrāla tēma, bet, protams, tā ir saistīta arī ar ES vides politiku. ES ir pionieris šīs MC tirdzniecības sistēmas un tirgus izveidē. Citas valstis un citi kontinenti ir paraudzījušies uz to, kā mēs strādājam un mēģina strādāt efektīvi, taisnīgi Mēs mēģinām šādā pašā veidā uh, organizēt ETS. Kā referents šo jautājumu pārzina diezgan labi. Bet tieši uh, šobrīd saņēmu informāciju un to sniedz uh, komitejas sekretariāts. Tātad uh, gan vidas komiteja, gan mūsu komiteja sniedz informāciju, mēs pārbaudam šo informāciju, lai formulētu atzinumu. Kādu atzinumu uh, ITRA komitejā pieņems, nu, tas būs mūsu darba rezultāts. Es pats vadu šo darbu, bet, protams, būs arī diskusijas ar citām politiskajām grupām, ko pārstāv ēnu referenti. Un runājot par procedūru, tieši manā situācijā, tad mēs esam tieši tagad šajā situācijā. Tātad es saņemu dokumentus, analizēju tos un balstoties uz uh, dažām zināšanām, kuras tiešām esmu par šo tematu uh, savācis, pēc tam varu diskutēt ar politiskajām grupām. Tas viss notiek tā termiņa grafika ietvaros, kāds man ir uh, piedāvāts, lai noslēgtu visu šo procedūru. Un tad arī komisija var izteikt savu priekšlikumu. Šis temats ir ļoti sarežģīts. Un tas ir temats, kur vajadzētu ļoti ātri noslēgt, lai varētu jaunā uh, fāzē sākt darbu, jaunā tirdzniecības uh, attiecību fāzē. Un liels paldies, un, protams, ka esmu gatavs arī atbildēt uz jautājumiem, ja jums tādi būs. Paldies, paldies Vāgner kungam. Tagad došu vārdu komisārai. Jūs varat uh, uh, pastāstīt tieši par šo tematu un izteikt arī pāris citas piezīmes. Paldies! Godātais priekšsēdētāja kungs. Jā, protams, es varu pateikt pāris vārdus par aviāciju un tomēr vēlētos izvirzīt, izteikties plašāk. Mēs esam runājuši par emisiju tirzniecību aviācijas jomā jau ārkārtīgi ilgu laiku. Ir ļoti daudzas valstis, kuras e, ļoti dzīvīgi izsaka savas domas par to, kas viņām nepatīk šajā tirzniecības schēmā. Un e, komisija vienmēr ir skaidri apgalvojusi, ka neviens vairāk kā Eiropas Savienība nevēlas izveidot globālu emisiju tirzniecības schēmu arī aviācijas nozarei. Un, protams, jau šīs garās sāgas sākumā Eiropas Savienība ir uzsvērusi to, cik tai ir svarīgi šis jautājums. Ja varkārtīgi ilgu laiku mēs esam pieprasījuši šī jautājuma risinājumu un mēs vēlētos, lai arī aviācijas nozara pati izmainītu savu attieksmi. Pagājušajā piekdienā notika padomas sanāksme, un kopš pagājušās piekdienas mēs esam turpinājuši dialogu arī ar citām valstīm ārpus Eiropas Savienības, uzsvarot, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi panākt globālu vienošanos, bet tam ir nepieciešama viedokļu un nostājas māja, maiņa, un tad mums tiešām izdosies ekau izmainīt arī globālā līmenī. Šajā piekdienā mums izdevās panākt EKAU padomē, kurā piedalās sešas valstis, tajā starpā arī lielas valstis, astoņas valsts no Eiropas Savienības piedalījās, jaunatīstības valstis, attīstītās valstis. Un mums izdevās eh, panākt vienošanos par trīs svarīgiem punktiem. Vispirmām kārtām šobrīd EKAU vadība izveidos augsta līmeņa darba grupu, lai mēģinātu risināt tos jautājumus, kur šobrīd eh, nav bijuši risināti gan tehniska apsvērumu dēļ, gan arī citu apsvērumu dēļ. Šobrīd eh, tiks izveidota augsta līmeņa darba grupa. Otrs, kas parādījās šajā padomē, mums eh, ir jāizveido trīs opcijas tirgus balstītam mehānismam. Un eh, trešais lielākais panākums šajā padomē ir tāds, ka šobrīd ir skaidri pateikts, ka arī nākamajā ģenerāla asamblējā mēs balstīsimies uz eh, globālo tirgu. Un Eiropas Savienība to ir pieprasījusi jau ilgu laiku. Īsumā Startautiskās aviācijas organizācijas padome pie šā jautājuma ir strādājusi ļoti ilgi Tas ir labi. Un tomēr mēs vēl neesam panākuši to, ko vēlētos. Mums priekšā būs grūts un smags sarunas, un tāpēc šodien es esmu publiski paziņojusi, ka es dalību valstīm vēlētos ieteikt, tāpat arī šim parlamentam, ka runājot par emisiju tirzniecības schēmu Eiropā, lai mums izdotos izveidot pozitīvu attieksmi, pozitīvu gaisotni šajās sarunās, tad eh, mums ir jāsāk no nūrus. Bet, eh, protams, ka šī sākšana no nulles ir savā ziņā ierobežot laikā, jo Startautiskās aviācijas organizācijas ģenerālā asambleja nevar tikai runāt un runāt, ir jāpanāk arī vienošanās. Līdz ar to, kaut arī mēs tehniski šajā darbā piedalīsimies vienu, divas nedēļas, mūsu dalību valstīm izstrādātajās rekomendācijās mēs ļoti skaidri no komisijas puses pateiksim, ka šiem pasākumiem būs laika ierobežojums, un ja līdz nākamajai ģenerālajai asamblējai netiks panākts noteikts progress, tad mēs automātiski atgriežamies izējas punktā. Tas ir īsumā. Citiem vārdiem sakot, mums šobrīd ir dot iespēju panākt to, ko mēs vienmēr Eiropā esam vēlējušies, proti globālu vienošanos, globālu nolīgumu aviācijas jomā. Bet tāpēc arī citām iesaistītajām pusēm ir jāizrāda sava iniciatīva un vēlme un mēs tiešām ceram, ka tā arī būs. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai no Eiropas puses mums izdotos panākt šādu vienošanos. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ka jūs devāt man iespēju izstāstīt par eh, pēdējo notikumu attīst, attīstību. Mēs esam smagi strādājuši, un šobrīd visiem ir skaidrs, ka Startautiskajā aviācijas organizācijā ir nepieciešams virzīt lietas uz priekšu. Es vēlētos, lai arī nākamais parunas rau, rau, saruna rauns būtu tikpat veiksmīgs kā šis. Un tagad uh, vēlētos atgriezties pie šās pēcpusdienas tēmas. Paldies par to, ka esat norganizējuši šādu mini uzklausīšanu, lai runātu par to, ko darīt un kāda patre, patreizējā situācija ar status quo ar izpildus atlikšanu. Envi komiteja un ITRA komiteja jau ir paskaidrojusi, kādi ir šīs izpildes atlikšanas pamatelementi, un tomēr nevajadzētu aizmirst, ka emisiju tirzniecības schēma tehniski darbojās un pat ļoti labi. Mēs esam piedzīvojuši emisiju samazināšanos, un tas arī bija galvenais šo tirzniecības schēmu nolūks. Kā jau Grots kungs teica, ekonomiskās krīzes apstākļos emisiju tirzniecības eh, kvotas ir būtiski samazinājušās salīdzinot ar to, kādas mums bija ambīcijas 8. gadā. Vienlaicīgi tas, ka šobrīd eh, industriālo izmešu gāzēm netiek sniegts atbalsts, tad raugoties uz nākamo gadu, tā saucamie kredīti ir pieauguši gan pagājušajā gadā, gan arī šajā gadā. Un eh, sekas šiem dažādajiem elementiem ir tāds, ka šobrīd ir izveidojies būtisks kvotu pārpalikums, un eh, izskatās, ka turpmākajos mēnešos un tuvākā gada laikā kaut kas būtu jādara. Vēl bez tam šis pārpalikums šobrīd izskatās nesamazināsies līdz pat 20. gadam jo pat ekonomiskās krīzes apstākļos un pat pēc šīs krīzes, pat pēc tam, kad uh, emisijas palielināsies, arī tirzniecības kvotu cenas palielināsies. Līdz ar to tās kvotas, kuras tiks nopirktas e, ekonomiskās krīzes laikā, neietekmēs cenu tik ļoti, kā tas būtu gadījumā, ja darbotos tikai un vienīgi tirgus ekonomika. Tam, protams, būs ietekme uz oglekļa cenām, un tas arī ietekmēs varbūt mūsu attieksmi pret zem oglekļa nākotni. Jo taisnība ir tāda, ka galvenais emisijas tirsniecības schēma ieviešanas nolūks bija samazināt emisijas, un tomēr mēs vēlējāmies arī izveidot pamudinājumu, kā šīs schēmas darbosies pozitīvā līmenī, un tas arī ir energoefektivitā, solis energoefektivitātes līmenī. Jau divreiz Eiropas parlaments ir atzinis šādu izvēli, un tas bija zemoglekļa ceļu karte, un otrs dokuments bija jūnijā pieņemtā energoefektivitātes ieteikumu kopums. Un komisija šobrīd strādā pie izpildes atlikšanas jautājuma. Un tas attiecās arī uz Eiropas Savienības ETS. Runājot par energoefektivitātes direktīvu, tad pie tās strādājot tika apgalvots, ka ir nekavējoties jāstrādā pie oglekļa tirgus, ņemot vērā trešajā etapā notiekošo. Pirms eh, vasaras atvaļinājumiem komisija nāca klajā ar pirmajiem uzmetumiem, lai izmainītu izsoļu laika grafikus un lai pēc iespējas vairāk izvairītos no juridiskās nenoteiktības. Kā jau Grotskungs teica, iesniegtie grozējumi bija samērā vienkārši jo tā ir direktīvas tikai viena šķautne. Ņemot vērā to, ka parlaments vairākas reizes ir uzsvērs to, cik svarīgi ir strādāt pie izpildus atlikšanas, vēlētos pateikt, ka es šobrīd ceru uz parlamenta atbalstu grozījumu pieņemšanā emisiju tirsniecības schēma direktīvas izmaiņās, un tas ļautu komisijai pieņemt grozījumus regulā par izsolēm. Esmu sapratusi, ka sarunas gan klimata izmaiņu komitejā, gan padomē, gan parlamentā galveno uzsvaru liek uz to, cik svarīgi ir apkopot informāciju, un arī to, cik svarīgi ir runāt par eiro par emisiju tirzniecības schēmu ilglaicīgā posmā. No šāda viedokļa raugoties, es ceru, ka šonadēļ mums izdosies vienoties par eh, lielāku skaidrību. Saskaņā ar plānoto trešdien komisija pieņems ziņojumu par oglekļa tirgu situāciju un par to, kāda būtu struktūrālie pasākumi veicami. Jūnijā mēs parlamentam apsolījām šādu plānu izveidu, un, kā jau teica, tas tiks publiskots trešdien. Vēl bez tam man padomā ir eh, izveidot eh, savādāku dokumentu, un šobrīd komisija vēlas eh, sagatavot priekšlikumu par to, kuri statistikas dati tad tiks iekļauts šajā ziņojumā, un tad mēs griezīsimies pie klimata padomas, un tad arī parlaments un padome varēs sniegt savu ieguldījumu. Tā kā lēmumu pieņemšanas procedūra komisijā iekšienē vēl nav precīzi pateikusi, kad šie jaunie elementi kļūs pieejami. Var tikai apgalvot, ka mēs esam tuvu noslēguma punktam, un komisija šobrīd ir panākusi iekšienē vienošanos, un mums vajadzētu arī raudzīties uz tirgus jūtīgumu, un mēs ceram, ka tirgus tiks saregulēts visiem pieejamā veidā. Kad šie dokumenti tiks publiskoti, komisijas sniegtā informācija par struktūrālām izmaiņām un arī par izpildus atlikšanu arī tiks publiskota. Pēc tam parlamentam būs iespēja šo informāciju novērtēt, tāpat arī dalību valstīm, un mēģināt eh, sabalansēt situāciju emisijas tirzniecības schēmās. Kāda ir situācija? Runa iet par apmēram vienu miljārdu kvotu, kuras bija, eh, kuras bija pārpalikumā līdz pagājušā gada beigām, un līdz šā gada beigām mēs domājam, ka šis skaitlis būs 1,5 miljārdi. Tirgum ir nepieciešama skaidrība, un turpināt patreizējo situāciju, proti neskaidrību, nav ilgtspējīgs risinājums. Mēs vēlamies, lai līdz gada beigām, līdz nākamā gada sākumam, kad būs nākamā izsola, nākamais izsoles etaps, mums ir jāpieņem lēmums. Mums ir jānāk klajā ar politisku, mums ir jānodemonstrē politiska griba. Vēlētos piebilst arī vairākus citus aspektus izsoļu profils ir ticis mainīts komitoloģijas procesa rezultātā. Un vēlētos jums atgādināt sekojošo. Dažādi aspekti ir ierobežojuši mūsu lēmumu. Un, eh, protams, ka ikvienam atbildīgam regulātoram būtu jārīkojas tieši tā, kā mēs to darījām. Vēl viens ārkārtīgi svarīgs process un moments. Parlamenta piekrišana direktīvas skaidrības dēļ ir nepieciešama pirms komisija pieņem šo regulu par izpildes atlikšanu. Šeit vēlētos skaidri pateikt, ka komisijai nav, komisija nav ieinteresēta tālāk novēlot lēmumu pieņemšanu, Komisija nav, komisija nevēlas atlikt lēmumu par izpildus atlikšanu pieņemšanu, un e, esam to apstiprinājuši arī jums, jūs, kas esat e, līdzlēmēji. Līdzīgas garantijas ir iekļauts arī komitoloģijas procesā, un e, kad dalību valstis klimata komitejā ar kvalificēto vairākumu ir pieņēmušas lēmumu, tad eh, otrajā etapā šīs izmaiņas apstiprina komisija. Vēl bez tam izpildus atlikšanai būs nepieciešams papildus, pieņemšanai būs nepieciešams papildus laiks. Pat eh, koplēmuma procedūrā parlaments, tāpat kā padome, var izteikt savu viedokli vai arī strikti iestāties par savu viedokli, ja parlamentam liekas, ka ir pārkāpts komisijas mandāts. Un trešais, ko vēlētos šeit uzsvērt. Tirgi atbild uz zemāku pieprasījumu. Es zinu, ka daudzi no jums, kā politiķi, uzdod jautājumu, kāpēc mums vispār tas ir jāatregulē, kāpēc eh, tirgus pats nevar sevi regulēt. Tad atbilde tāda, ka emisiju tirzniecības schēmas ir uz tirgus principiem balstīts instruments. Es jau pieminēju savas runas sākumā, ka tas nav īpaši veiksmīgi. Protams, ka mēs šobrīd atrodamies īpašos apstākļos, un tieši šā iemesla dēļ mūsu ierosinātais ir piemērots ārkārtas apstākļiem. Mēs nevaram mūsu rīcību sajaukt ar iejaukšanos tirgus principos, un uh, šīs piešķirtās kvotas, uh, mēs šeit nerunājam par tām, mēs runājam tikai par izpildus atlikšanu, jo kopīgais kvotu daudzums sistēmā jau nemainās. Jautājums par to, vai mēs pirmajā nākamās fāzes gadā vēlamies eh, šīs atliktās kvotas pārcelt. Otrs. Patreizējā krīzes situācijā situācija tiešām ir ārkārtēja. Un visbeidzot, priekšsēdētāja kungs ir ārkārtīgi svarīgi panākt ātru izpildus atlikšanas vienošanos, un tomēr es domāju, ka tā nebūs brīnums sudraba lodi, tas ir tikai īslaicīgs risinājums. Izpildus atlikšanai ir tikai jāpapildina struktūrāls izmaiņas, kuras mēģinās noturēt tirgus līdzsvarā. Kā jau es teicu, trešdien komisija pieņems ziņojumu par Eiropas oglekļa tirgu un eh, tas atbildēs arī mūsu centieniem. Kaut arī ir prasība ārkārtīgi ātri rīkoties, šobrīd nav skaidrs, vai rīcībai vajadzētu būt vērstai uz pieprasījumu vai piedāvājumu. Kā jau teicu, jūs trešdien publicētajā ziņo, publicējamajā ziņojumā to visu redzēsiet. Jums ir nepieciešams skaidrs skatījums par to, ko komisija dara. Tas bija ievadvārdas, atvainojos, ka es varbūt eh, iedziļinājos vairākos momentos, bet ir ļoti svarīgi izprast, kas tad ir izpildus atlikšana un kas tajā nav iekļauts. Paldies! Paldies, komisārs Konze! Tagad došu vārdu padoms pārstāvim, kurš šodien ir ieradies papastāvrus kungam. Lūdzu, jums vārds. Hello, good afternoon to all. Labdien visiem! Kipras prezidentūras vārdā gribētu jums pastāstīt šo to par šī jautājuma apspriešanu padomas mērogā. Priekšlikumu komisija iesniedza augustā un pagaidām tas ir apspriests darba grupā par vidi. Divas reizes tas ir apspriests. 7. septembrī un 17. septembrī. Šo sēžu laikā delegācijas pauda virkni bāžu, arī saistītas ar šo izpildus atlikšanu. Un bažas bija par uh, to, cik legāli ir iejaukties nosakot CO2 cēnu. Otrakārt, šādu pārskatīšanu varētu arī sasaistīt ar ilgtermiņu pasākumiem, kas nodrošinā CO2 tirgus labu darbošanos. Un treškārt, cik ļoti tad komisija var iejaukties šajā procesā ar šo grozījumu? Šobrīd neviena delegācija vēl nav paudusi uh, nopietnu vēlmi paplašināt šo pārskatīšanas pasākumu aptvērumu un pilnībā pārskatīt Eiropas Savienības ETS sistēmu. Vispārīgāk runājot, delegācijas um, drīzāk diskutēja uh, par šo priekšlikumu arī kontekstā ar uh, tām diskusijām, kas notika klimata pārmaiņu komitejā. Un visbeidzot, Kipras prezidentūra uh, ir gatava rīkoties tālāk, ja apstākļi to atļaus. Paldies! Paldies! Padoms pārstāvim par šo informāciju. Un tagad mums būs laiks debatēm ar ēnu referentiem. Ar tiem gribētu sākt un pēc tam jau 16 kolēģi ir pieteikušies izteikties. Būs jāizsakās īsi, bet vispirms gribētu dot vārdu ēnu referentiem. Un tautas partijas vārdā tā ir e, Edita Kola, lūdzu. Thank you. Thank you very much. And... Paldies, liels paldies, saka Korhols kundze. Un vispirms gribētu apsveikt jūs ar jūsu neseno. No lēmumu iesaldēt aviāciju, un man bija arī līdzīgas domas, kad eh, domājam par vienpusējām Eiropas darbībām. Tas īpaši nepalīdz, ja mēs vēlamies rast eh, risinājumu eh, plašākā mērogā par klimatu pasākumiem. Jūs uzsvērāt, ka jūs tikai it kā atsaucaties uz mūsu pieprasījumu šajā priekšlikumā. Ko tad parlaments gribēja? Manuprāt, uh, mūsu uh, atzinums nedaudz tika pārprasts no komisijas puses, jo tad, kad uh, tika pieņemts ED, tad uh, netika skaidri paust ideju par izpildes atlikšanu. Uh, ir uh, apspriesti šie komisijas priekšlikumi, un tie Te ir jāpadomā par zinām lietām, piemēram, kā šī laika grafika mainīšana saskaņojas ar ETS direktīvas 9. pāntu. Es to zinu, jo es biju klāt, kad mēs to sastādījām. Tur tiek teikts, ka eh, lineārā veidā ir jāsamazinās kvotu skaitam, kas eh, nebūtu gadījumā ar šo izpildus atlikšanu. Tātad tas būtu pretrunā direktīvai. Un vispārīgi runājot, eh, sarunu vedēji parlamentā un padomē pieņēma šo deklarāciju, lai panāktu vienošanās par ETS. Tas nav domāts kā mandāts, eh, kuru ņemot par pamatu komisija drīkst pārkāpt savus pilnvaras direktīvas kontekstā. Un kāpēc jūs runājat par izpildus atlikšanu, kamēr visi zin, ka jūsu uh, galīgais eh, mērķis ir šis setasāid, jeb eh, izņemšana, kvotu izņemšana. Un līdz ar to daudz no jūsu argumentiem jau zaudē jēgu. Un treškārt jūs teicāt, ka tirgum ir vajadzīga skaidrība un uh, paredzamība. Bet no otras puses mēs zinām, ka tas ir tikai loģiski, ka tagad cenas ir zemas, jo interese ir zema. Uh, pieprasījums ir zems, un tieši tas, manuprāt, apdraud juridisko drošību, ja komisija var vienkārši izdomāt un kaut ko darīt, mainot plānu. Tas jau ir skādējis Eiropas investīciju klimatam, tad, kad padzirdējām par šiem plāniem. Tas ir tas, ko dzirdam no daudziem nozaru pārstāvjiem, no dažādām rūpniecības nozarēm. Es zinu, ka elektrības ražotāji uh, ir ļoti iepriecināti ar jūsu, par jūsu plāniem, jo viņi ir izmantojuši šo naudas mašīnu emisiju tirzniecību. Labi. Bet ir daudzi uh, nozars pārstāv, kas ir ļoti satraukšies par jūsu plāniem. Kas notiek? Un es turpināšu vēlāk. Jāatstāšu laiku citiem kolēģiem. Chris Davis, Jāfa Afsāļa. Kristēvis no Aldes, ko lūdzu. Paldies priekšsādātāji, paldies komisāri par jūsu teikto par aviāciju. Es atbalstu progresu, kas ir panākts. Es domāju, ka jūs esat personīgi arī pelnījusi atzinību. Un eh, šeit mēs redzam arī, kādas ir diskusijas par eh, apvienotās karalists lomu eh, pasaulē un gribētu atzīt, ka neviena valsts atsevišķi nevarētu panākt to, ko Eiropas Savienība ir panākusi, tātad strādājot pie globālu nolīgumu. Bet jautājums, vai ETS joprojām attiektos uz Eiropas aviolīnijām, bet vai arī šī atcelšana būtu tāda universāla. Tagad par izpildus atlikšanu. Es nespēju par to īpaši sajūsmināties. Es ar eh, nepacietību gaidu prezentāciju, bet eh, tā ir tāda ļoti nekonsekventa uh, metode salīdzinājumā ar tiem soļiem, kas būtu jāspēr, lai ETS pārstruktūrētu ilgtermiņā, lai būtu skaidrs vadlīnijas un uh, noteiktība un drošība investoriem. Mans jautājums ir pavisam vienkārši. Man teica, ka uh, komisijai vispār nebūtu jānāk lajā ar šo likumdošanu, ka tai jau ir pilnvaras uh, veikt uh, minimālas uh, izmaiņas, kā tās, kas ir piedāvāts? Kāpēc jūs šo iespēju neizmantojāt? Varbūt tā nepastāvēja tomēr. Thank you, Chris. Paldies, Kristēvis. Nākamais Basaikhauts. Paldies, priekšsādātāji, paldies komisārei par ierašanos. Paldies, ka uzsākāt šīs debatas. Tikai par aviāciju vēl. Jūs teicāt, mēs a, apturēsim pulksteni. Tas ir skaists izteiciens, bet uh, Mēs apturēsim pulksteni, kamēr IKO ir tikai uh, izlēmuši, ka būs augsta līmeņa grupa, kas pētīs, kā varētu apturēt pulksteni. Nu, priekš kam tad mēs to darīsim? Protams, mēs varēsim uh, atgriezties pie darba un šis pulkstenis varēs tikt šeit uz priekšu, tad, kad būs reāls progress, bet kā tad mēs izvērtēsim, vai ir reāls progress panākts? Un apturot pulksteni tagad, tas nozīmēs, ka uh, nav nekādas piekdiena vairs. Uh, Un eh, šeit es eh, neredzu, ka vispār kāds pulkstens iet uz priekšu, un eh, mēs nezinām, cik ir pulkstens. Bet tas bija par aviāciju. Es ļoti tiešām ar interesi gaidu, kā Eiropas Savienība izvērtēs IKO progresu par šo te ETS izpildes atlikšanu. Es pilnībā piekrītu Krisam. Es arī neesmu īpaši sajūsmā par šo kvotu izpildus atlikšanu. Un gribētu tautas partijas kolēģiem atklāt teikt, eh, viņi raksta vēstules, eh, kas nav saskaņā ar to, ko mēs kā parlaments pirms tam eh, jautājām, lūdzām, prasījām. Mēs toreiz prasījām divas lietas energoefektivitātes direktīvā. Mēs prasījām nekavējošu rīcību um, izsoļu profilu gadījumā. Un tā ir šī izpildus atlikšana. Un otrkārt, uh, Mēs eh, gribam struktūrētus pasākumus, struktūrāls pasākumus pirms sākas trešā fāze, trešais posms. Tās bija tās divas lietas, kuras mēs prasījām. Jūs eh, piedāvājat mums šo pirmo, eh, šo izpildus atlikšanu, kur tagad daži parlamentā saka, ka par to jums nevajadzēja domāt. Un tomēr šie struktūra pasākumi Šo trešdienu jūs sniegsiet ziņojumu par Eiropas Savienības CO2 tirgu. Mēs zinām, kāda ir situācija. Būs trešā posma beigas, nebūs nekāda rīcība un būs divi miljārdi kvotu liekas. Un šī izpildes atlikšana eh, neko nemainīs. Eh, un eh, ļoti mazas cerības ir, ka tirgus vispār reaģēs, ja mēs neko nedarīsim ar šo kvotu pārpalikumu. Uh, Uh, ja es skatīšos šīs trešdienas ziņojumu, tad droši vien, ka jūs tur piedāvāsiet sešus iespējams pasākumus. Bet kas tad tālāk? Vai tā būs vēl viena konsultāciju fāze uh, dalībvalstī? Mēs zinām, kāda ir situācija. Polija neko negrib darīt. Uh, Apvienotāji karalistē ir savs vienots, ir bijuši paziņojuši ceļu kartas. Mēs varam pārskatīšanu veikt. Mēs zinām, kāda ir situācija. Jā, mums ir vajadzīgs komisijas priekšlikums. Uh, Uh, lai visām valstīm būtu jālēmj, kur tad mēs esam. Kāda ir Vācijas nostāja? Tā nelēms, ja komisija neko nepiedāvās, un tikai tad kom Vācija kaut ko teiks. Un arī tad konsultācija fāze nepalīdzēs. Ko tad tā panāks? Šīs sešas opcijas, ko jūs piedāvāsiet trešdien, mēs zinām, kādas tās ir. Man ir uh, Eh, mans viedoklis, citiem arī ir savs viedoklis. Es gribu laika grafiku no komisijas, kad jūs piedāvāsiet šo struktūrētos pasākumus, un tad varēsim sākt rīkoties, jo es negribu vēl vienu konsultāciju fāzi. Paldies, Balsāka Haut! Es gandrīz jau iesaldēju laiku un arī apturēju pulksteni to darīšu nākamajiem runātājiem. Lūdzu, izsakieties īsi. Un tagad eh, Konrāds Kribānskis lūdzu. Dziękuję bardzo. Jestem sprawozdawcą. Eh, eh, Paldies. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Esmu ēnu ar referents no tautas partijas un arī strādāju ITRA komitejā, tādēļ uzstājos tieši šeit. Komisāras kundze mums solīja ka viss būs labi, ka viss būs kārtībā, bet uh, jāsaka, ka komisijas uh, priekšlikumi nozīmē to, ka tirgus tāds, kāds tas bija 2008. gadā, praktiski tiek, uh, nu tā kā vadīts politiķi būs tie, kas noteiks noteikums un vadīs situāciju, un tas var novest pie nopietniem konfliktiem. Šī tiešā vadība var nozīmēt to, ka administratīvi lēmumi izmaksās miljardiem eiro rūpniecībai. Un lēmumi būs atkarīgi no ierēģiem, un tas nav labs modelis. Mans otrs jautājums. Jautājums par šo trīs skaitļu iesaldēšanu. 400 mil, miljards, 200 miljoni un 4 miljoni. Tātad kāda būtu ietekme pēc šiem četriem scenārijiem? Mans nākošais, trešais jautājums ir uh, komitejas sekretariātam esmu saņēmis tabulu. Tajā ir uzskaitīti uzņēmumi, kas ir sponsorējuši tos, kas noliedz klimata pārmaiņas. Es gribētu, lai Eiropas komisija sagatavo tabulu, kuras uh, tabulu par to, kādas Eiropas institūcijas uh, veido politiku. Paldies! Hubners Kons, lūdzu. ETS, czyli system handlu emisjami, działa dobrze. Tātad. Komisārs Kons, jūs teicāt, ka šī sistēma labi darbojas. Ja šī sistēma labi darbojas, kādēļ tā jāmaina? Eiropas komisija vēlas uh, pārdomāt par kalendāru, lai tirgus labi darbotos, bet tas nav saistīts ar ETS būtību. ETS ir atkarīga no tirgus, un katra iejaukšanās šo tirgu, šā tirgus ticamību vājina arī investoriem, un tas ir precedenta gadījums, un komisija, nu, praktiski tā kā manipulē šīs izsoles. Tādēļ mans jautājums. Vai Eiropas komisija vēlas iejaukties tikai tad, ja certifikāta skaits ir pārāk mazs, jeb arī otrādi? Un nākošais jautājums. Šiem jautājumiem būs tikai īstermeņa efekts. Investors zaudēs uzticību Un tādēļ es daudz domāju, ka komisijas priekšlikumi nav īsti pareizi. Komisija, protams, vēlas uh, uh sasniegt mērķi 20% CO2 samazinājums līdz 2020. gadam. Bet atsaukšos vēlreiz uz to, ko uh, teica priekšsēdētāja kungs. Tās ir iesnas, kas nav, uh, netiek ārstētas, nu tad septiņas dienas uh, ir nepieciešams, lai izārstētos. Paldies. Nākošais runātājs. Šimaņska kungs. Piekrīt iepriekšējiem runātājiem, neiet runa tikai par sistēmas vadību. Sistēma būtībā ir pretrunīga, un mums ir vajadzīgs kas vienkāršs, ko var izmantot, bet tagad uh, mums ir uh, darīšana ar tādiem nepamatotiem lēmumiem. Mēs uh, zinām, kāda uh, var būt ārkārtas situācija, visu to ievērojot. Un tādēļ Šeit mēs saskaramies arī ar tādu destabilizāciju un daudzās valstīs, tos turpat arī manā valstī. Par ETS domā un to saista ar pašreizējo situāciju. Tāpat arī nav nekādu konkrētu datu par to, kā uh, konkrētās institūcijas tiek uh, finansētas, kas ievēro padarīto un arī kas ievēro Eiropas uh, sabiedrības viedokli. Situācija būtībā nav skaidra un var rasties aizdoms, ka šeit neiet runa vispār e, emisiju ierobežošanu, bet gan par vienkārši tādu brutālu uh, konkurenci. Paldies, nākošais runātāja Grostētas kundze. Madam Lukum. Komisārs Kundze, sākumā runājot par procedūru, jūs uh, ieradāties, lai mums uh, tādu drošības sajūtu ieviestu, bet es tomēr uh, domāju, ka jūsu vēlme ir neievērot uh, parlamentu un uh, padoms lēmumu. Uh, Šajā um, tēma lokā šodien jūs runājat nedaudz savādāk, bet nu tomēr es domāju, ka uh, jūs vēlties uh, šo varu uh, pārņemt um, sev bez jebkādiem uh, ietvariem. Un Eiropas komisija, nu, pārsteidzoši, ka, tā, ka tā tā rīkojas, jo komisija vienmēr savu politiku ir veidojusi balstotos uz tirgu, uz tirgus brīvību. Un man liekas, jā, patieši, ka, nu, pat labāk situācija ir jā, absolūti pretrunīga. Tas man pārsteidz, eh, un es esmu norūpējusies arī par juridisko nedrošību, kāda tiek radīta, ko jūs radat. Mm, Juridiski nedrošība, tāpēc, ka neviens nezina, ko tas īsti apvienos, kādas būs enerģijas izmaksas eh, krīzes laikā. Un eh, liekas, ka krīzes laikā nebūtu pareizi paaugstināt enerģijas cenas. Tanī brīdī, kad enerģijas cenas ASV samazinās Ievērojot visu to, tātad priekšlikums, kāds ir par ETS atlikšanu, liekas, ka tas ir pārāk daudz. Tātad reglamentējoša drošība, kas, manuprāt, būs uh, uh, traucējoša investīcijām Eiropā. Un man liekas, ka tas ir no nu, tāda ļoti liela nedrošība jā, rūpniecībā investēt, un tajā pašā laikā neiespējami ir palikt konkurēt spējīgiem. Jūs, protams, ka varat noteikt to, ka tas tā ir, bet jūs nenosakt maksimālas uh, robežas kvotām un uh, nenosakot augstākos uh, griestus. Uh, CO2 cenām. Tas varētu būt saistīts ar kvotu cenu noteikšanu un dažkārt arī ar tādām, kā jau es teicu, ļoti sliktām sekām rūpniecībai. Un rūpniecība mēs zinām, ka es ir pārcietuši dažādas satricinājumus. Un es nedomāju, ka jūs varētu teikt, ka enerģijas cenas paaugstināšana ir laba cena respektīvi CO2 cenas palielināšana ir laba cena. Mums ir jāatbalsta pētniecība, nevis jāsarežģī dzīve uzņēmumiem. Paldies! Paldies, paldies arī par ievēroto runas laiku. Tagad Holgers Krāmers, divas minūtes. Paldies! Man ir jautājums par procedūru. Es īsti nesapratu no Hedegardas kundzes teiktā. Kad tieši tiks pieņemts galīgais lēmums e, e, ES komisijā? Vai komisija ievēro parlamentu koplēmu tiesības jā vai nē? Vai būs komitoloģijas lēmums par atlikšanu jā vai nē? Un vai parlamentu viedoklis tiks uzklausīts? Es esmu deputāts Un uh, klimata politika ir ļoti nozīmīga, un man liekas, ka tas nav pareizi, ka mēs nu, tādu soli pa soli tiekam atstumti. Tādēļ ļoti skaidrs jautājums. Mēs runājam par centrālo instrumentu Eiropas klimata aizsardzībai, un ja to mainam, tad visas koplēmuma procedūras ar padomu un parlamentu ir jāievēro. Tas ir pirmais punkts. Otrais, lai iekļautos divās minūtēs, es esmu pārsteigts, kā šodien pusdienas laikā par ETS atlikšanu aviācijai, nu, kā kaut ko ļoti veiksmīgi prezentēt, jo būtībā trešo valstu spiedienu rezultātā jūs to atliekat. ASV, Indija, Krievija, Brazīļa, Brazīlija ir ieguvēja šajā uh, kaujā. Nu, tas ir ļoti skaidrs, un es esmu gatavs derēt uz jebko, ka nākošais jā, rudenī mēs neatgriezīsimies pie iepriekšējā uh, risinājuma, bet nu, jūs kā komisāri to vairs nevarēsiet īstenot. Tātad es varu sadarīt ar jebkuru uz jebko, ka tas tā notiks. Ka šī, nu, tā ir praktiski stratēģijas, kas nav veiksmīga atcelšana. Emisijas uh, samazināšanas izmaksas Eiropas uzņēmumiem, jo paziņojums šodien par aviāciju nozīmē, uh, ka tas skar lidojums no ES uz ES, proti Eiropas a, a, līdzsabiedrības skar šī emisija tirdzniecības sistēma. Nu, tas ir saprātīgi, bet nu, cik tad saprātīgi var uzdot jautājumu? Tāpat arī lielā ETS sistēma, kādēļ mēs aizvien kā sala runājam par šo jautājumu. Mēs nezinām, kas būs, kāda būs Dohas uh, rezultāti. Vides ministri nevarēja vienoties par stratēģiju. Nu, beidzot, ir jāatzīst tas, ka uh, uh, Eiropa nebūs viens vienīgs ETS tirdzniecības uh, tirgus. Un uh, mēs ar šo soli radām papildu izmaksas uh, Eiropas uh, rūpniecībai. Paldies, nākošais runātais Zēberkungs. Paldies, komisārs Kunds, ka ieradāties pie mums. Lēmums uh, aviācija uh, neietvert, manuprāt, ir nepareizs signāls Mēs vienmēr runājam par labu piemēru, bet labs piemērs nozīmē arī, ka mēs ieturam tos priekšlikumus, kādus pieņemam, nevis atkāpjamies. Otrais. Pasaikort runā, kungs runā par vēstuli, arī to esmu pārakstījis divas bāžas. Pirmkārt, demokrātiskā procesa leģimitāte, kā Krāmerkungs teica, mums nav skaidrs, kāda būs secība, sākumā ETS un tad a, atlikšana. Es domāju, ka šeit ir nozīmīgi runāt nevis par ETS direktīvas nelielu grozījumu, bet gan tas ir ļoti pamatīgs grozījums, un vismaz man tā liekas, un man liekas, ka parlamentam jābūt iesaistītam. Saturiski gribu teikt tā, nu, ja mēs eh, visu skatāmies objektīvi bez emocijām, tad uz sistēmu skatoties konstatējam, ka ETS e atbilst mūsu priekšlikumiem un strādājam, lai sasniegtu tos mērķus, kādus nospraudām ar relatīvi izdevīgām cenām. Tas ir priekšnoteikums, kādu mēs gribam izvirzīt. Un tagad mēs mainam visu un sakam, nē, uh, ārstniecības līdzekļi ir pamaz, mums vajag kaut ko vēl vairāk. Un ja mēs to gribam, tad nedrīkstam aizmirst arī starptautisko kontekstu, jo man liekas, ka mēs tādu pilnīgi nepareizu signālu dodam uh, rūpniecībai, jo uh, mums ir nepieciešams investīcijas Eiropā. Tādēļ kādēļ uzņēmumiem mēs atņemam naudu ar ETS, tā vietā, lai ar uh, zemu ITS līmeni strādājušiem uzņēmumiem dot naudu. Tādēļ es nesaprotu šo loģiku šajā priekšlikumā, un jums tā mums vēl ir jāpaskaidro. Un tādēļ es tomēr domāju, ka mums ir nozīmīgi, lai komisija skaidri teikt, vai gribat, gribat būt tas, šis ETS superregulātors ar noteiktu cenu, ar citiem mērķiem, uh, vai mēs paliekam pie vecās sistēmas. Ja paliekam pie vecās sistēmas 20%, tad tas funkcionē. Ja gribam to mainīt, nu tad par to jādiskutē. Un tad parlamentam a, jāpiešķir būtiska loma. Paldies! Paldies, paldies arī par divām minūtēm. Nākošā runātāja Romana Jordana. Hvala lepa, gospa komisārka. Tudi jaz delim. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Es arī kā jau citi kolēģi uzsvēra, esmu satraukusies tieši tāpēc, uh, ka tiek uh, izmantota koplāma procedūra. Mēs vēlamies demokrātisku procedūru. Mums nevajadzētu uh, pieņemt lēmumu ātri, neievarot procedūras. Mums ir uh, jāsako procedūrai, uh, jāpieņem lēmums par šo izpildus atlikšanu un tad uh, jānāk komisijai klājā ar jaunu priekšlikumu. un ir jāsako arī likumdošanai, kas tagad ir spēkā. Tas arī ir ļoti svarīgi. Mums ir jāsako energoefektivitātes direktīvai. Šī direktīva nosaka, ka mums ir jārunā par kvotām un nevis tās vienkārši jānoliek malā. Jūs runājāt par to, ka mūsu mērķi nav uzlaboti. Ja mēs sakosim tam, ko jūs teicāt, tad enerģijas cenas pieaugs, un mēs būsim pie tā vainīgi. Un tas nozīmēs arī to, ka cilvēkiem būs jāmaksā vairāk par enerģiju. Mājasemniecībām arī būs lielāki enerģijas rēķini. Mums jāņem vērā viss šis eh, plašākais konteksts. Un vēl par aviāciju. Es piekrītu, tiešām ir žēl, ka Eiropa nepieturējās pie savas pozīcijas. Tas nebija gudrs lēmums. Aviācijas eh, jomā mēs nepieturējāmies pie savas pozīcijas Mēs eh, saprotam viņu problēmas, bet mēs to pašu nedarījām ETS kontekstā. Paldies, paldies eh, priekšsādātāji, paldies komisārs Kundze par jūsu prezentāciju pavisam īsi. Jūs eh, apturēsiet pulksteni, bet CO2 cenas turpin pieaugt. Un jūsu piedāvātais pasākums tikai īslaicīgi kaut ko risinās, un tā teica daudz kolēģi. Uh, un tikai īstermiņā uh, tas kaut ko dos, bet tas nebūs tāds ilgtermiņa risinājums. Tātad kāds ir laika grafiks, kad uh, būs uh, lineārās samazināšanas piedāvājums, jo tas bija tas, par ko bija jābūt priekšlikumam. Un vēl viens ļoti svarīgs uh, jautājums, ko minēja kāds kolēģis, ir tas, lai sistēma saglabāt savu uzticamību, jo mēs visu laiku iejauksimies, tad ETS uh, tēls uh, pasliktināsies, visi redzēs, ka komisija var jebkurā brīdī iejaukties. Un kā par aviāciju teica Kris Dēvis, es uh, domāju, ka uh, jāuzzina arī par, ko tad ir šis moratorijas un uh, kādi uh, lidojumi šeit ietilps. Jūs teicāt starptautiskie un arī Eiropas iekšējā lido, lidojumi. Paldies, Merkis kundze. Tagad uh, Teodoros Slilakakis, lūdzu. Čē. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze. Pirmkārt, gribētu sākt ar CDM, jeb šo tīrās attīstības mehānismu. Daži pajautāja par šo jautājumu, tas bija tāds kā skandāls, ka CDM būtu, būtu jāaptur, bet tas netika apturēts, un uh, tagad ir uh, pārpalikums, pārplūda, tā kā Un tas nozīmē, ka mēs ļoti dārgi pērkam ļoti lētas kvotas. To tas nozīmē. Kāds kolēģis teica, ka mums ir arī rūpniecības politika. Ja mums ir rūpniecības politika klimata darba kārtībā un atjaunīgo resursu uh, politikā, tad tā ir ļoti laba politika Ķīnai, jo Ķīna šobrīd subsidē saskaņā ar mūsu ražotājiem savus eh, ražotājus, lai paņemtu tās subsīdijas, kuras mēs dodam caur tirgu. Nu, es gribētu teikt, ka mēs esam tiešām lielās nepatikšanās klimata politikā. Šajā gadījumā pateikšu, kas notiks Grieķijā ar jūsu pasākumu. Elektrības cenas pieaugs, eh, cilvēki nevarēs samaksāt par elektrību, un elektrības uzņēmums nevarēs veikt investīcijas eh, lai ražotu, eh, lai radītu jaunas eh, eh, rūpnīcas, tīrāku enerģiju, un mēs ražosim netīru elektrību, visu izsludināsim gaisā, un cilvēkiem par to būs vēl dārgāk jāmaksā. Vai tas ir tas tiešām, ko mēs vēlamies panākt? Linda Makaivena, lūdzu. Paldies! Es šeit klausos, un man tiešām uztrauc dzirdētais. Uh, jo cil, cilvēki saka, šis komisijas priekšlikums, mēs nevēlamies, lai tā notiktu. Mēs zinām, ka ir tādi cilvēki, mēs zinām, piemēram, Korkols kundze jau 2008. gadā jūs iestājāties pret, bet ir tādas idejas, kuru jūs atbalstiet. Ja mēs vēlamies nopietnu, ilgtspējīgu klimata politiku, tad mums kaut kas ar šīm emisiju tirzniecības schēmām ir jādara. Mēs, kā likumdevēji, mēs esam izgājuši uz kompromisiem, mēs esam atkāpušies, mēs esam izveidojuši šo tirzniecības schēmu. Nevainosim komisiju visos pasaules grēkos, paskatīsimies pat uz sevi, paskatīsimies paši uz sevi. Komisārs Kundze. Šeit kolēģi apgalvo, ka komisija neiet tik tālu, ka mēs to grib, kā mēs to gribētu. Ir eh, arī mana valdība vēlas vispār pārtraukt visas eh, atbalstus. Un e, šāda ideja arī parādījusies padomē. Bet e, ja šāda doma parādās, tad e, ko mēs varēsim izdarīt savu? Ir tādi, kuri varbūt vēlas jūs atbalstīt, un ir atkal tādi, kuri nē. Ja šie divi pretpoli turpinās rīkoties, kā tie ir. Kas notiks ar emisiju tirsniecības schēmām un ko tas nozīmē mūsu tirsniecības politikai, mūsu klimata politikai? Ja mums nav dzīvot spējīgs oglekļa tirgus, kā mēs varam izveidot adekvātu vidas politiku? Es uzskatu, ka mūsu komite komitejai ir pienācis pagrieziena punkts. Uh, Man ir simpātiska komisāras nostāja. Es zinu, ka jūs esat zem milzīga spiediena. Es ceru, ka mums izdosies vienāties, un to tomēr man ir zināms heps, jo es pazīstu daudzus cilvēkus komisijā, kuri nevēlas spēcīgu klimata politiku ASV. Tas, ka Obama otro reizi tic ievēlots ASV, tomēr ir zināms prieka avots arī pasaulē, un mēs ceram, ka arī Amerikā kaut kas notiks eh, vidusjomā. Yeah, Paldies, tagad Rosīkungs. Grazie, prezidente. Onestamente, credo, ka la komisija. Paldies, priekšsādātāja kungs. Nu, es patiešām domāju, ka komisārs Konca mūs ir uh, informējusi par krīzi Eiropā un komisija ar priekšlikumu grib uh, mainīt ne tikai ETS direktīvu, bet arī dod iespēju paplašināt brīvā tirgus tirdzniecība, nu praktiski tāda tā kā uh, pilnrīcības uh, brīvība uh, brīviem tirgumam. Un ja tas tā būs, tad uh, ETS būs nevis tirgus instruments, bet Eiropas uh, noteikums. Uh, par CO2 tirdzniecību. Un ar to komisija, nu, praktiski izmaina arī brīvo tirgu, un tas tad nav uh, pat iedomājams, kādas būs uzņēmuma cenas un uzņēmuma pārvāks uz trešajām valstīm, tur, kur nav tik strikti noteikumi, un tas ir tieši pret to mērķu, kādu Eiropas komisija vajadzētu, nu, uh, nostādīt, un tas ir pret loģisku attīstību, un tas atgādina uh, padomju savienības rīcību Mums ir jāskatās, kāda ir globālā attīstība, ne tikai tas, kas notiek Eiropā. Un mēs taču nedrīkstam mūsu uzņēmumus uz trešajām valstīm izsūtīt. Tagad līdz kungs. Nu, sākumā par aviāciju. Ir skaidrs, ka mums būs likumdošanas priekšlikums un ka mēs ļoti precīzi šo jautājumu paraudzīsimies. Domāju, ka attīstību var vērtēt pozitīvi, kas ir noticis ar IKO Bet, nu, mums jāskatās, cik tālu uh, ejam un gribam novērst konkurences izkropļojumus un kādēļ vienu gadu atlikšana. Jā, problēma ir saistīta ar sešiem mēnešiem. Martā maksājumiem vajadzētu būt notikt, un uh, septembrī būs uh, IKEO uh, sēde, nu varbūt, ka varētu īsāks šis termiņš. Nu, tagad par atlikšanu. Visās frakcijās ir dažādas pozīcijas, un e, es šo priekšlikumu drīzāk pozitīvi vērtēju, tīpaši uzsverot to, ka pēc jūsu e, priekšlikuma komisārs kundze, nu, uz rīt precīzāk zināsim, e, kāda ir attīstība, arī skaitļus saņemsim, zināsim, ko komisija plāno, kāds ir tirgus pārskats ziņojums, kāds ir cenu novērtējums, un tad mēs varēsim lemt, kādas tam ir sekas. Tad, kad mums viss šī informācija būs pieņemama. Un viena lieta man ir jāsaka pilnīgi skaidri. Parlamenta pozīcija līdz šim, jūs to ļoti korekti uzt, esat atspoguļojis un norādījis, un, protams, ka energoefektivitātes jautājumi. Mēs neesam vienojušies par divu uh, pakāpju sistēmu un šīs juridiskās problēmas, kādas ar to ir saistītas, ir to nedaudz pārklājušas, bet principā tas ir tas pareizais veids, kā rīkoties. Uh, ja starp parlamentu komisiju un uh, padomu esam vienojušies, kā rīkojamies energoefektivitātes direktīvā. Kolēģi Vaisgerber, Vaisbergeris kundze lūdzu uzdot jautājumu. Viņa nevar ierasties tādēļ, ka ir uzklausīšana tieši par šo jautājumu, un viņa atbalsta atlikšanu tādos saprātīgos uh, uh, apmēros un uh, noplūdes es atbalstu šo jautājumu. Bet, nu, no, Mēs nevaram izolēt šo jautājumu, skatīties, ja dalībvalsts pieņem izolēts uh, lēmums, tad tas ir ļaunākais Eiropas konkurentspējai. Paldies Petram Līzam. Pirmais runātāja rauns tad ir uzstājies par uh, aviāciju. Uh, sakot, var teikt, ka tās bija vienmēr mūsu mērķis un kā šīs komitejas priekšsēdēs es tikai varu atzinīgi vērtēt to, ka tieši šajā virzienā mēs dodam signālu starptaut, lai būtu starptautiska vienošanās. Un ja nākotnē gribam kaut ko noteikt un arī šajā parlamentā pieņems lēmumu Eiropas vēlētāji, arī par komisiju, nu var slēgt visdažādākos. Uh, um, uh, visdažādākos uh, derības, bet būtu labi, ja mēs starptautiskiem partneriem parādītu, cik uh, konstanti rīkojamies un rīkoties tā, kā šodien piedāvāts ir. Protams, ka visam ir jāatbilst tam, ko, kā mēs lēmums pieņemam. Un arī rīt vēl būs uh, brīfings par to, to uh, komisija vēlreiz sasauc. Un par atlikšanu var teikt to. Mani koordinātori mm, iecēla par uh, koordinātoru. Un es rīkojos tā, kā parlaments līdz šim ir uh, darījis, proti, ka komisija mēs esam vairāk kārt aicinājuši iesniegt dokumentus, vairāk kārt. Un uh, komisijai jābūt aktīvai un jārīkojas ambiciozi. Un ja galu galā klimata pārmaiņas un klimata uh, aizsardzība šos jautājumus neatrisināsim. Uh, vieni paši, mums ir nepieciešami startautiski partneri, un tā kā Līzes kungs teica, ja būs 27 atsevišķas mazu valstu likumdošanas iniciatīvas, tad tas nebūs veiksmīgs nekad, un tad viss tas izmaksās tik ļoti daudz, ka kaut kad skaists mērķis, kas ir skaists, bet uh, divu grādu mērķis netiks sasniegts, un tas ir ļoti ļauni planētai, un to var samazināt ar CO2 izmešu samazinājumu un starptautiskā uh, līmenī, un daži vienkārši vēlas, lai mēs neveiksmīgi rīkoties. Es to negribu, pavisam apzināti ne, un uh, parlamenta vairākums arī vienmēr ir lēms tā, ka mēs uh, progresīvi rīkojamies, un līdz ar to šāda būs arī procedūra. Un tas, ko komisārs kundze teica sākumā, tas atbilst tam, ko mēs esam vienmēr pieprasījuši. Tā kā jūs uh, jau pieminējāt, tad došu jums vārdu pirmā saruna raunda noslēgumam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms vēlreiz atgriezīsimies pie aviācijas nozars. Mums eh, ir jāvienojās starptautiskā līmenī par to, ko darīsim ar aviācijas emisijām. Vai mēs esam sasnieguši to, ko vēlamies? Nē. Bet šobrīd Pēc daudziem gadiem mums ir pavērsies iespēja panākt progresu starptautiskā līmenī. Šeit tiešām mēs esam pavirzījušies uz priekšu. Un tas ir ciešām mērā saistīts ar to, ko pagājušajā piekdienā, 9. novembrī, mums izdevās panākt. Bet, protams, šis darbs neradās pats no sevis. Mēs esam smagi strādājuši jau pirms tam. Daudz ir smagi strādājuši, lai sasniegtu pagājušajā piekdienu notikušo. Vai mums eh, šobrīd vajadzētu likt uz spēles šo daudzu gadu garumā beidzot lielisko iespēju, kā saregulēt eh, emisijas no aviācijas nozares? Vai mums vajadzētu likt uz spēles panākt to un eh, mūsu partneriem teikt sākotnēja emisija tirsniecības schēma, kura sāks darboties nākamajā pavasarī, tas noteikti nepadarītu sarunu gaisotni vieglāku un pozitīvāku. Es domāju, ka arī mūsu interesēs ir, jums nepatīk mūsu emisiju tirsniecības schēma, mums, e, tas mums ir skaidrs, bet šobrīd mums ir iespēja panākt to, ko mēs visi vēlamies. Jo tas, ka mūsu oponenti apgalvo, ka viņiem nepatīk mūsu emisiju tirzniecības schēma un tomēr viņi iestātos par globālu vienošanos, tad mēs tomēr piecka, pieķeramies pie šī pēdējā teikuma daļas - panāksim globālu vienošanos. Un e, šobrīd arī savu vadība atbalsta šādu ideju. Tiešām, panāksim globālu vienošanos. Savos ievadvārdos jau teicu, ka ja nekas netiks panākts, ja mūsu oponenti nerīkosies tā, kā viņi ir solījuši, tad mēs automātiski nonākam izēja pozīcijās, proti tur, kur esam šobrīd, tā tad likumdošana sāk darboties, un tā būs tāda, kā to pieņemam. Vēlētos šeit pateikt, ka, protams, viss ir relatīvs, ir panāk pagājusi pāris stundas kopš šīs ziņas publiskošanas, uh, un ir jāpēt laikam, lai tā nogulsnētos prātos. Un tomēr es uzskatu, ka šī ir iespēja, kāda mums nav bijusi daudzus gadus, panākt starptautisku vienošanos tādā jomā, kurā Eiropa to jau sen ir vēlējusies. Jo mums pašiem ir izstrādāta likumdošana, mēs to sākām īstenot gaidot uz savu lēmumu, un mums vajadzētu izmantot šo vēsturisko iespēju. Korhols kundzei un arī prieksēdētājiem vēlētos pateikt detaļās šeit neiedziļināšos, bet eh, Korhols kundzei vēlētos atbildēt. Korhols kundze, jūs teicāt, ka izpildes atlikšana un eh, pabīdīšana malā it kā ir viens un tas pats. Nē, tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Arī parlamenta iesaista būs savādāk. Tātad izpildus atlikšana ir eh, iesniegtie grozījumi, un tos parlaments izskata jau šobrīd. Bet eh, tā saucamā atbīdīšana un pastāvīga nolikšana manā malā, tas notiks koplēmuma procedūras ietvaros, un, protams, ka parlaments arī tajā piedalīsies. Korhols kundze teica, kāpēc vispār mums ir jārunā par izpildes atlikšanu, ja mēs tās kvotas vispār nevēlamies izmantot un piešķirt. Iemesls tam ir vienkārši. Mēs vēlamies nošķirt vienu no otra, un tas būs arī Eikhorta kungam atbildes jūs uzdoto jautājumu. Mēs eh, vēlamies eh, pēc iespējas mazāku ļaunumu izdarīt ar šo negatīvo. Jautājums jau var būt par to, kāpēc neizveidot lielisku likumdošanu, kas aptvertu pilnīgi visas nozars. Bet e, izpildes atlikšanai ir jākļūst par instrumentu, un e, sākot no nākamā gada janvāra sāks darboties noteikta procedūra, lai tirgu vairāk neieplūstu pārmērīgās kvotas. Mums e, ir jāpārtrauc tirgus pārpludināšana ar kvotām, neizmantotām kvotām, jo tirgus jau tā ir pārpludināts. Parlaments ir piekritis šim viedoklim, un visās citās uz tirgu balstītās sistēmās tieši tā jau arī darbojās, mēģina izvairīties no, no piesātināta tirgus papildus piesātināšanas. Tāpēc e, politiski izpildus atlikšanas pieņemšanai grūtībām nevajadzētu būt. Bet es saprotu, ka struktūrālās izvēles ir e, daudz grūtāk pieņemamas daudzām dalību valstīm, arī daudziem deputātiem, un tam ir nepieciešams tāds risinājums, kas dodas solīt tālāk. Tāpēc mēs esam nošķīruši šīs divas lietas. Kāpēc? Tie, kur darbojās tirgū, Ir tikai un vienīgi godīgi, ka viņi vēlas pēc iespējas ātrāk uzzināt, ko man būs darīt, kad sāks nākamā izsoļu kārta. Tāpēc eh, ir ārkārtīgi būtiski nošķirt šos dažādos jēdzienus un lietas. Šemanska kungs, Hībners kundze, Grostets kundze, uzsvēra to, ka jā, komisijai tas jau nākas viegli. Man ir jāatkārto atkal un atkal. Tātad eh, jūs pamudiniet, lai komisija sāk uzraudzīt tīrgu. Es eh, jau sajos ievadvārdos skaidri pateicu, ka jā, komisija apzinās, ka šobrīd eh, mēs dzīvojam īpašos ārkārtējos apstākļos. Un, protams, Tas ir domāts pārejas periodam, ārkārtas apstākļos. Neviens jau neuzskat to par pašsaprotamu. Šeit, eh, manuprāt, Krāmerkungs to teica, es jums varu jau to rakstiski apstiprināt, ka mēs jau pašā sākumā skaidri pateicām, ka Pirmais, par ko parlamentam vajadzēs ņemt, lemt par šiem grozījumiem. Parlaments būs pirmais, kurš izteikt savus grozījumus pirms eh, šis dokuments tiks formāli apsiprināts. Mēs runājam arī par cenu palielināšanu. Un viens deputāts jau to pieminēja. Vēlētos jums atgādināt, ka, kad parlaments 2008. gadā pieņēma klimata un energo pakotni. Toreiz paredzētā cena bija 30 eiro. Tagad, kā jau priekšsēdētājs teica, mēs runājam par 8,46 eiro. Tā ir gandrīz viena ceturdaļa. Līdz ar to mēs nevaram apgalvot, ka uz kvotu cenu krīze nav iedarbojusies. Mēs e, ar šo izpildus atlikšanu mēģinam panākt to, lai mēs izvairītos e, no sava veida cenu krišanos. Un e, šeit arī parādās saikne ar energoefektivitātes direktīvu. Tie, kuri parlamenta vārdā veda sarunas, toreiz apgalvoja, ka, ka komisijai vajag cenas noteikt. Ja mēs Eiropā paņemtu tūkstos liels uzņēmumus, un šie uzņēmumi sāktu milzīgas investīcijas novirzīt energoefektivitātes jomai. Kādas būs nekavējošās sekas? Tūlītājas sekas būs tādas, ka tie, kuri nedarīs neko, viņiem ražot būs lētāk. Un brīdī, kad eh, investējošās kompānijas sāk atpelnīt savas energoinvestīcijas, tad, protams, eh, viņu rezultāts būs lētāks, un mēs vēlamies redzēt šādu scenāriju attīstību. Tie no jums, kuri pieminēja izaugsmu un darba vietas, kāpēc mēs vispār mēģinam runāt par adekvātu energo direktīvu, tāpēc, ka tam ir jākļūst par motoru jaunu darba vietu veidošanai un savu veidu ekonomiskās atzīmšanas motoram. Jā, es eh, solīju, ka es nebūšu pārāk daļrunīga. Vienīgais es vēlos jums apsolīt, ka pavisam drīz mums ir jāvienojās par skaitļiem un pēc tam par izpildus atlikšanu. Protams, ka mēs saprotam, ka šāda uzklausīšana patreizajā situācijā ir samērā sarežģīta. Kā jau es teicu, trešdien būs oglekļa tirgus ziņojums. Protams, ka mums ir vairāk arī citi varianti. Kāpēc komisija nenāk klajā ar vislabāko ris risinājumu? Jā, mēs jau to varam darīt, bet tad būs citi, kur apgalvos, eh, kāpēc mēs ne ievērojam demokrātijas principus, kāpēc netiek apklausīts iesaistītās puses. Mēs vēlamies redzēt eh, vairāk struktūrālus dabas risinājumu, bet atcerēsimies, ka debats ir ārkārtīgi grūtas un rezultāts viegli nenāks. Mūsu trešdien publiskot paredzētais ziņojums patiesībā tajā atspoguļojās jau pavasarī izskanējušais, kad eh, emisiju tirzniecības par schēmām tika runāts, un aprīlī mēs pateicām, ka normāli šim trešdien publiskotajam ziņojumam bija jātiek publicētam nākamajā gadā, bet mēs to esam sagatavojuši ātrāk. No sirds ceru, ka jūs izprotiet, kas šobrīd ir likts uz spēles Mūsu emisiju tirzniecības schēma var būt ļoti spēcīgs instruments Eiropas klimata veidošanas politikā. Protams, tam ir savi iemesli, kāpēc tie, kuri izprot tirgus darbību un analizē to, ka šie eksperti sagaida no manis, no jums, no Eiropas darboties. Neaizmirsīsim, ka šobrīd Austrālija vēlas pievienoties mūsu schēmām. Arī Koreja ir izveidojusi savas schēmas. Mums eh, vienkārši ir jāpanāk vienošanās ar Ķīnu, lai arī viņiem būtu emisiju tirzniecības schēma. 1. janvārī Kalifornijā sāks starp, darboties viņu schēma, un mēs zinām, cik ārkārtīgi interesanti šajā vadošajā valstī, ekonomiski vadošajā pavalstī ir izveidot šādu schēmu. Burtiski vēl pirms pāris gadiem izveidot emisiju tirzniecības schēmu vispasaules līmenī likās neiespējami, un šobrīd jau tas notiek. Visi vēlas redzēt vienādu tirgus mehānismu, un mums ir jānodrošina viss, lai mūsu piedāvātā schēma darbotos. Bet mums ir jāņem vērā šī nepatīkamā ekonomiskā krīze, kas šobrīd ir pārņēmusi visu pasauli krīze ir milzīga, tā ir dziļa, bet eh, tas nebūtu atbildīgi un gudri, ja mēs lēmumu pieņēmēji neizveidot tādu sistēmu, kur varētu darboties. Paldies jums! Es saprotu, ka ideja šeit ir daudz, bet eh, patiesībā mums ir jāizveido, mums ir jādara viss iespējamais, lai emisiju tirdzniecības schēma darbotos. Paldies! Vielen Dank, Frau Paldies, komisārs Kundze, ka jūs šodien varējāt ierasties mūsu komitejas sanāksmē, ka mums bija iespēja ar jums diskutēt par uh, lietām, kas mūs sagaida, bet arī par to, kas jau ir uz galda. Būs ļoti svarīgi klimata aizsardzības jomā nodrošināt ilgtspējību un uzticamību. Tas šodien arī parādījās uh, debatēs gan attiecībā uz nozars pusi, gan arī attiecībā uz to pusi, kas ir atbildīga par klimatu aizsardzību, lai mums būtu plānojamība, uzticamība. Un es domāju, ka mēs uh, esam uz pareizā ceļa. Bieži vien progress nāk lēni, bet es domāju, ka ceļš ir pareizais. Un, uh, Mēs eh, šodien arī redzējām, ka ir veikts izmaiņas ETS, mēs redzam, ka sistēmā ir pārāk daudz certifikātu, un tur mēs arī esam līdzvainīgi, par to šodien nediskutējām, bet tūlīt mums par to būs iespēja diskutēt, un tagad mēs nedaudz pārbūvēsim eh, mūsu eh, prezidiju, lai varam ielūgt ekspertus šeit, un tad sāksim otro kārtu.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 Es wieder Ruhe eingekehrt. Nu, mēs atkal esam uh, sasnieguši tādu mierīgāku situāciju un varam sākt um, otro sēdes daļu. Un šeit prezidijā ir ielūgtie eksperti, kurus uzklausīsim vienu pēc otra. Bet arī uh, Klim ģenerāldirektors ir uh, ieradies Bēks kungs, un viņš arī varēs izteikties. Uh, Un tagad uh, labprāt sāktu ar Hauke Hermanu kungu, kurš ir zinātnieks, kas strādā OECO institūtā. Un uh, lūkšu jums izteikties. Desmit minūtes esam nedaudz iekavējuši laiku, bet tik un tā jums vārds. Paldies par ielūgumu un iespēju apspriest izpildus atlikšanas priekšlikumu ar jums. Jūs varbūt zināsiet, ka ERCO institūts ir bezpējas organizācija, kas veic pētniecību. Mēs šogad esam jau veikuši divus pētījumus par izpildus atlikšanu un ETS. Ja jums ir interesi par eh, detaļām, jo desmit minūtēs nevaru eh, visu apspriest desmit minūtēs, tad eh, paskatieties mūsu mājaslapā. Viss ir dokumentēts ļoti caurskatāmā veidā. Pamatā gribētu runāt par diviem punktiem šodien. Vispirms par tagadējo uh, pārlieku lielo piedāvājumu runāšu un arī uh, runāšu par mūsu secinājumiem, kāda būs ietekme šai procedūrai uz cenām un arī CO2 noplūdu. Mēs esam pētījuši šos jautājumus. Tātad, tātad sākumā var pateikt, ka ir labas ziņas un sliktas ziņas. Sliktās ziņas ir tādas, ka izpildes atlikšana ir tikai pirmais solis, bet ar to nepietiks, lai atrisinātu uh, pārmērīgi lielā pieprasa, pieprā piedāvājuma pro, problēmu. Citi pasākumi būs nepieciešami un e, ļoti neliela ietekme būs tikai uz cenām. Bet tās ir arī labas ziņas visiem, kam ir bažas, ka uh, e, izpildus atlikšanas rezultātā uh, energo nozarei būs uh, liels problēmas. Mēs to pētījām un no zinātniskā viedokļa teikt, ka šeit nekāda liela problēma nebūs. Uh, bet vispirms runāšu par šo pārlieku lielo piedāvājumu. 2020. gadā būs 1,4 miljārdi, uh, un tas būs tā tikai tad, ja emisija tirzniecība aviācijai izdzīvos. Tātad aviācija ir ļoti svarīgs uh, stūrakmens šajā procesā. Kāda ir iemesli šiem pārlieku lielajiem piedāvājumam? Uh, viens no iemesliem ir CDM, uh, piedāvājumu pārpalikums, un otrs iemesls ir ekonomikas recesija. IKP būs 14 līdz 17% zemāks uh, 20. gadā, salīdzinot ar uh, ietekmes novērtējumu un samazinājuma um, piedāvājums būs daudz zemāks. Tas ir viens no iemesliem. Uh, Pavisam neliels e, iemesls šeit ir atjaunīgās enerģijas. Tagadējie skaitļi atjaunīgajām enerģijām diezgan labi saskaņ ar 2008. gadā veiktajām prognozēm. Tas nozīmē, ka balstoties uz tagadējo situāciju, mums būs pārpalikums līdz 2023. gadam ETS sistēmā. Un, uh, problēma ir tāda, ka uh, izpildes atlikšana struktūrāli nemainīs situāciju, jo tas būs tikai uz pieciem gadiem šī atlikšana. Un situācija, ja netiktu, uh, tad CO2 uh, cenu var izskaidrot tikai ar to, ka cilvēks sagaida augstākas cenas nākotnē. Uh, desmit gadus eh, CO2 cena būs balstīta uz eh, spekulācijām. Tagad par izpildus atlikšanas ietekmi. Lai risinātu struktūrālās problēmas, vajadzētu atlikt uz desmit gadiem eh, šo izpildi. Un ir nepieciešams arī pieņemt augstākus samazināšanas mērķus. Turklāt mēs analizējām arī augstāku mērķu ietekmi uz izsoles e, ieņēmumiem, tie palielinātos, ja būtu šie mērķi augstāki. Un, kā jau teicu, es šābos, e, ka ETS izdzīvos, ja nebūs e, pieprasījums pēc kvotām. Dalībvalsts vienkārši izmā, izveidos citus instrumentus, un es nedomāju, ka tas ir pareizais ceļš. Uh, Liels bāžas kopš ESTS ieviešanas eh, ir bijusi konkurences situācija rūpniecības kompānijām, tā sauktā CO2 noplūde. Atgādināšu jums, ka CO2 noplūdes saraksts eh, tika veidots balstoties ļoti konservatīviem pieņēmumiem. Bija tirzniecības intensitātes faktors un CO2 izmaksas, kas tika ņemt vērā. Tirzniecības intensitāte tika ņemta vērā Eh, it kā nevienai citai valstī nebūtu klimata politikas, bet acīm redzot tā tas nav. Norvēģijā, Islandē eh, tās jau ir pievienojušās ESETS, bet arī Austrālijā, kā dzirdējām, būs eh, saikne ar ETS, tātad tirzniecības intensitāte būs zemāka, ja mēs paraugāmies uz reāliem skaitļiem. No otras puses CO2 izmaksas tika lēstas balstoties uz 30 eiro, kas ir vairāk kā četras reizes lielākas nekā tagadējā cena. Tātad šos pieņēmumus salīdzinot ar tagadējo situāciju, mēs konstatējam, ka ir novecojusi pieeja, kā tiek vērtēta situācija Eiropā. Turklāt ir eh, virkne politiku, kas eh, negatīvi ietekmē eh, nozars, rūpniecības nozars. ir izveidots kompensācija mehānisms, lai nenovestu pie uh, pārāk augstām enerģijas cenām. Un trešajā fāzē var tā kā uh, ieguldīt šajās kvotās un tās var izmantot vēlāk. Izpildes atlikšana nemainīs uh, šo uh, Uh, situāciju un neredzu nekādas problēmas ar rūpniecības konkurētspēju. Tieši pretēji es redzu iespēju pārskatīt CO2 noplūdes sarakstu un varbūt to uh, saīsināt, jo ir šī ļoti zemā cena un ļoti zema tirzniecības intensitāte, zemāk nekā bija domāts. Apkopojot, bezrīcības nebūs uh, pieprasījuma. Uh, izpildus atlikšana ir ga, svarīgs pirmais solis, bet jāsako struktūrāliem pasākumiem, piemēram, pilnībā atceļot kvotas. Un izpildus atlikšanai nebūs uh, negatīva ietekme uz uh, rūpniecības konkurētspēju. Paldies par uzmanību. Jā, Herman. Paldies, Herman kungs, par jūsu prezentāciju, jūsu ievadvārdiem. Un tagad vārds Helenai Brējai kura ir klimata politikas padomdevēja Šēlu uzņēmumā. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Good afternoon. Jauka pēcpusdiena visiem, un eh, paldies, ka jūs esat uzaicinājuši mani runāt par Eiropas Savienības emisiju tirsniecības schēmu. Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, ka politiskais signāls, ko pozitīvā veidā šī komiteja dara ziņā, zinām, ir ārkārtīgi svarīgi runājot par izpildus atlikšanu un par emisijas tirzniecības schēmām un par to, kas notiks ar Eiropas vides politiku pēc 20. gada. Protams, e, mēs Eiropā joprojām turpinam izmantot naftas un gāzes pārstādes produktus, un e, mēs tos izmantojam ikdienas dzīvē un dažādā rūpniecībā. Tas, ka mēs vēlamies nākotnē redzēt zemu CO2 izmešu rūpniecību, šobrīd jau darbojās vairākās valstīs. Iemesls, kāpēc vēlējos šodien dalīties jums ar informāciju, ir tāds, ka dažādi uzņēmumi vei, mēģina izveidot zemoglekļa ražošanu un mēģina izvairīties no negatīvas ietekmes uz vidi. Es vēlētos izteikt savu atbalstu ETS un arī samazināt CO2 noplūdes risku. Šādi centieni ir jāatbalsta. Ja mēs vēlamies mainīt vidas politiku pēc 20. gada, mums ir jāsāk darboties šobrīd. Emisiju tirsniecības schēma balstās uz vairākiem principiem, un rūpnieciskās ražotnes un arī degvielas uzpildes stacijas šobrīd eh, uz tiem attiecās zinām iz, izņēmumi. Un tomēr ETS ir pieci būtiski plusi. Vispirmām kārtām noteiktā cena ietekmē vidi pozitīvi un emisiju tirzniecības schēma Arī Startautiskā energo aģentūra ir apstiprinājusi, ka energoefektīva cena nāk par labu. Un arī tas, ka tiek investēts atjaunīgajos resursos, ir apsveicami. Emisiju tirzniecības schēma veicinās zemoglekļa tehnoloģiju attīstību un plašāku izmantošanu. Arī privātā sektora iesaistīšanās ir apsveicama. Šo iemeslu dēļ mēs eh, vēlamies redzēt eh, Eiropa emisiju tirsniecības schēmas eh, piemērošanu daudz plašākā mērā. Kā jau šeit izskanēja, ES, ETS izmanto daudz citas valstis, un, piemēram, ne tikai Austrālija, Amerikas Savienotās valsts un Ķīna, bet arī daudz cits ir izteikusi vēlmi izmantot. Ķīmiskās rūpniecības ir energoprasīgas, un, ja mēs vēlamies samazināt siltumies gāžu izmešas, tad mums ir jāizmanto jaunākās tehnoloģijas. Protams, ka ražotājiem ir jādod laiks pārkārtoties, Un ja ražotāji nav gatavi maksāt par emisijām, tad tiem ir jāveido ražošana tādajādi, lai viņu ražojumi būtu ar zem oglekļa zīmu. ETS ir domāts eh, arī, lai veicinātu naftas pārstāts uzņēmumu konkurētspēju. Raugoties pāris gadus uz priekšu, ETS ir domāts konkurences veicināšanai, jaunāko tehnoloģiju izmantošanai, un 30. gadā mēs vēlamies redzēt spēcīgu ietvaru siltumnīcas gāzu izmešu samazināšanai. Tieši emisiju tirniecības schēma ļaus samazināt šie siltumnīcas gāžu izmešas, un ilgākā laikā mēs eh, trešajā fāzē vēlamies redzēt eh, tirniecībā apmēram vienu miljārdu kvotu. Mēs tiešām uzskatām, ka šie centieni un arī energo risinājumi pēc 30. gada ļaus izmantot CO2 efektīvas sistēmas. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība rādītu priekzīmi citām jomām. Kāpēc ir tik ārkārtīgi svarīgi stiprināt emisiju tirzniecības schēmu? Patreizējā kvotu cena ir pārējoša. Tas, ka kvota maksā zem 10 eiro, ir parādījis arī izmaiņas ekonomikā. Un uh, Tāpēc vismaz šajā desmitgadā mēs nevaram sagaidīt, ka cena mainīsies. Tas, ka kvotām ir tik zema cena, zināmā mērā arī samazina Eiropas Savienības spēju pierādīt savu vēlmi investēt labākās tehnoloģijās. Sākotnējā ideja par to, ka Eiropas Savienības emisiju tirzniecības schēma veicinās zemoglekļa ekonomikas attīstība ir izrādījušās nepatiesas. Šobrīd eh, daudz uzņēmumu uzskata, ka vēl ir nedaudz jānogaida, lai kaut ko darītu. Un eh, šobrīd pieaugušās elektrības cenas Eiropā arī neveicina konkurētspēju. Tas, ka dalību valstīs eh, vairumtirzniecības elektrocena ir pieaugusi vidē no 33 līdz 76 eiro par mega kilovatstundu. Pierāda arī emisiju tirzniecības schēmas nepieciešamību. Protams, cenas pieaugumā ir savu lomu spēlējuši arī citi rādītāji. Mēs uzskatām, ka patreizējās kvotas un to cena atspoguļo ekonomisko situāciju, un astotajā gadā notikuma attīstību paredzēt nes nevarēja. Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā ticība ETS, un e, tāpēc parlamenta prasība vairāk uzmanību vērst uz struktūrālām izmaiņām nākotnē ir atbalstāma. Vispirms 30. Eh, gadam ir jāizveido labs politiskais ietverts, kurā būtu atspoguļot arī siltumnīcas gāzu emisijas samazināšana. Un ir jāizvirs tādi mērķi, kas nebūtu pretrunā viens ar otru. Emisiju tirzniecības schēmas eh, palīdzēs mainīties arī ražotājiem. 2030. gada ietvars arī ļaus ražotājiem labāk plānot savu darbu. Vēl bez tam emisiju tirzniecības schēma ir spēcīgs instruments šajā 2030 plānā. Tas būs spēcīgs politisks signāls un atjaunos ticību ETS. Arī citi politiskie instrumenti ir domāti emisijas samazināšanai. Un visbeidzot, Vēlētos uzteikt arī parlamenta darbu pēdējā gada laikā. Paldies! Your... Lielas paldies par jūsu prezentāciju. Un nākamais eksperts ir Pēters Bočeks, kurš ir uh, Eiropas uh, ķīmijas rūpniecības padomas pārstāvis. Uh, Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, paldies, ka ielūdzāt man uzstāties, un es nerunāšu tikai ķīmijas rūpniecības eh, federācijas vārdā šeit Briselē, bet šodien es eh, pārstāvu arī visu energo efektīvās, eh, energo ietilpīgās nozars. Un es runāju arī par stikla, tērauda, cementa ražotāju vārdā. Tie visi ir ļoti nobežījušies par komisijas priekšlikumu. Kāpēc mēs esam nobežījušies? Tiešām tāpēc, ka mēs esam energoietilpīgas nozars. Mēs ražojam lietas Eiropā, ražojam preces, un to nevar izdarīt, neizmantojot enerģiju. Un tieši tāpēc šie sektori, kuru vārdā es runāju, ir ļoti nobežījušies, jo mums cena ir ļoti svarīga, un uzticamība ir svarīga. Mums ir ļoti svarīgi, kā mēs kopā varam spēt nodrošināt pārēju uz zemogliekta ekonomiku līdz 2015. gadam, godīgā veidā. Darīsim to pēc iespējas lētāk un pēc iespējas efektīvāk. Galvenais ETS mērķis ir eh, pazemināt CO2 emisiju apjomu, un Līdz ar to šī schēma ir integrāla daļa 2020. gada stratēģijā. Mērķis ir samazināt emisijas e, par 20%, palielināt energoefektivitāti par 20% e, un e, nodrošināt, ka atjaunīgās enerģijas ir 20% apmērā energoresursu struktūrā. Šajā kontekstā ETS, protams, darbojas tādā veidā, ka tā nosedz rūpniecības emisijas. Mēs nerunājam par mājasaimniecību vai transporta emisijām šeit. Un mēs varam teikt, ka šodien tie sektori, kurus aptver ETS, dara labu darbu un ir uz pareizā ceļa, lai līdz 2020. gadam samazinātu savus uh, izmešus. Piemēram, ķīmijas rūpniecībā mēs esam ļoti labus rezultātus sasnieguši. Salīdzinot ar 1990. gadu, mēs esam uz eh, ceļa, ka mēs varētu samazināt emisijas par 50 līdz 60 procentiem. Protams, tad ir eh, neapmierinoši konstatēt, ka to atkal kompensē emisiju pieaugums citos sektoros, bet tas nenozīmē, uh, ka mums vajadzētu uh, sodīt tos, kas uh, uh, sasniedz savus mērķus, uzspiežot viņiem augstākas izmaksas, tādējādi padarot mūs par mūsu pašu veiksmes upuriem. Gribētu atgādināt arī, ka emisija tirzniecības schēma nav vienīgais instruments, kas veicina investīcijas zemoglekļa inovācijās. Protams, mēs saprotam, ka uh, galvenai, galvenokārt uh, valstīs uh, investīcijas veicina šie iepirkuma tarifi, kur tiek uzskatīti par subsīdijām, bet uh, izmaksas, protams, sēdz uh, enerģijas lietotāji, nevis nodokļu maksātāji. Tagad par uh, izpildus atlikšanu un par uh, kvotu izņemšanas priekšlikumiem. Mums, mēs uzskatām, ka uh, liela daļa energo lietojuma ietaupījumu ir tieši enerģijas cenas rezultātu dēļ. Šobrīd mūsu uzņēmumi maksā apmēram piecas reizes vairāk par gāzi uh, Eiropā nekā mūsu ASV kolēģi. Un kurš tad nedomātu par taupīšanu šādā situācijā? Mēs taupām, kur vien varam. Fakts, ka citi sektori ārpus ETS nesasniedz līdzīgus samazinājumus vai pat palielina savas emisijas, var uh, graut mūsu sasniegumus, bet ir skaidrs redzams, ka um, kvotu izņemšana un augstas uh, CO2 izmaksas neatrisinās problēmu ārpus ETS. ETS sistēma arī neveicina investīcijas atjaunīgajās enerģijās, un izpildus atlikšana nestimulēs uh, šādu attīstību, pat ja kolēģi no Eko institūta domā, ka tā varētu notikt. Ir arī grūti saprotams, kā izpildus atlikšana vai citi pasākumi varētu samazināt CO2 emisijas, varbūt pat tas nav komisijas priekšlikuma mērķis. Varbūt uh, mērķis ir sniegt valdībām lielākus ieņēmumus, bet pat tad mums ir jādomā, vai tas tā būs. Ja mēs raugāmies uz tām grupām pusēm, kas atbalsta izpildus atlikšanu vai ko tu izņemšanu, tad te ir tāds interesants interešu apkopojums, ja mēs uz to paraugāmies, tad um, Protams, mēs atbalstām ETS, mēs kā energoietilpīga nozara, tas ir ļoti svarīgs uh, mehānisms, kā sasniegt emisiju samazinājumu. Un mēs uh, neredzam, ka ETS varētu kļūt par instrumentu, kas uh, varētu atcelt citus atbalsta mehānismus Tātad mēs esam nobažījušies par to, ka šeit pārreiz, pārmērīgi tiek uh, tiks sasažģīts šis instrumentu kopums, ja sekosim komisijas priekšlikumam. Un tad jāuzdod jautājums, um, kādu cenu tad mēs vēlamies CO2. Mēs redzam, ka paaugstināt CO2 cena negarantēs investīcijas zemoglekļa tehnoloģijās, jo īpaši tādā smagā krīzē, kādā atrodamies šobrīd. Ja es paskatos uz skaitļiem par septembri vien, apmēram 170 tūkstoši darba vietu esam zaudējuši septembrī vien mēnesī Eiropā. Kā tad mēs varam radīt eh, politiku, kas uh, paaugstina enerģijas cenas, kā tad tas veicina investīcijas? Protams, mēs arī redzam, ka enerģijas elektrības ražotāji spēj šīs izmaksas nodot tālāk. Un uh, efekts, protams, ir tāds, ka mēs uh, veicinām inflāciju kamēr eh, enerģijas ražotāji vienkārši saglabā savu spēļņas rādītājs, jo viņš šīs izmaksas vienkārši nodod tālāk. Un tad mēs esam atkal atgriezusies pie uh, sākuma, jo nav nekādu daudz stimulu veikt investīcijas zaļās tehnoloģijās vai zemoglekļa tehnoloģijās. To esam redzējuši arī pagātnē, kad uh, enerģijas uh, ražotājiem bija uh, liela pēļņa, un tad jājautā, vai šī pēļņa tiešām tika investēta zemoglekļa enerģijas ražošanā. Paskatīsimies, vai tas tā bija. Nav nekādu garantiju, ka tas notiks, ka šīs investīcijas tiešām tiks veiktas, bet mums ir garantija, ka enerģijas cenas paaugstināsies. So, in sum... Tātad, tas, kas tiks darīts, uh, tiks nodoti līdzekļi no enerģijas lietotājiem, tā skaitā mājasainiecībām, uh, valdībām un citiem sektoriem, kam šeit ir zināms intereses. Mums ir jājautā, vai tas uh, radīs lielāks ieņēmums valdībām. Nu, par to mums ir bažas, jo uh, inflācija var uh, apgrūtināt ekonomisko attīstību, un tas uh, var veicināt uh, otru recesijas kritumu. Un mums šajā situācijā vajadzētu izvairīties no jebkādiem pasākumiem, kas var paildzināt recesiju. Tā vietā mums ir Eh, nepieciešams kaut kas cits, bija jautājums, ja nemaldos, Linda Makēvana pajautāja, ko tad jūs piedāvājat, ja jūs nevēlties šo te. Mēs tad sakām, mēs redzam, ka ETS nav perfekta sistēma, tur ir trūkumi, bet tagad nav īstais brīdis iejaukties. Pēc 2020. gada to vajadzētu darīt, tagad vajadzētu strādāt pie priekšlikumiem, ko darīt ceturtajā periodā. Tad šī spēle sāksies no jauna, mums vajadzētu mācīties no trūkumiem. Tagad redzam jau to, ka visāds, vis šīs intereses Ķīnā, Austrālijā, Kalifornijā, citur pasaulē, viņi jau tagad mācās no mūsu kļūdām, viņi veido pilnīgi atšķirīgas sistēmas nekā mums ir šeit Eiropā. Uh, Tātad šeit tiešām mums vajadzētu mācīties vienam no otra, un šajā procesā mēs vēlamies spēlēt ļoti aktīvu lomu, palīdzot sistēmu pārveidot un palīdzot eh, veidot pāreju, kas būtu efektīva, bet arī uh, būtu par visdemākajām izmaksām. Lielas paldies! Paldies! Počeka kungs, jūs uh, šeit pārstāvējāt CEFEK un kā tāds jūs arī šeit esat ieradies. Bet visbeidzot, eh, gribētu dot eh, vārdu ieta eh, priekšsēdētājiem un sniegt mums prezentāciju. Un pēc tam klimata ģenerāla direktorāta vadītājs arī varēs izteikties. Lūdzu. Paldies, un es ļoti augstu novērtēju šīs komisijas centienus un arī to, ka esat uzaicinājuši mūs šeit pārstāvēt dažādus viedokļus. Mana organizācija pārstāv apmēram 150 kompānijas, kuras eh, piedalās emisiju tirzniecības schēmā un pār par pusi no mūsu locekļiem mm, ir tādi, kuri šajā sistēmā piedāvā savas kvotas, un tad ir arī citi uzņēmumi, kuri šo tirgu padara dzīvot spējīgi. Līdz ar to manas pārstāvētais viedoklis ir ļoti, ļoti plašu viedokļu kopums. Vispirmām kārtām vēlētos pateikt, ka mūsu asociācija atbalsta emisiju tirzniecības schēmu, kas šobrīd tiek uzskatīts par efektīvāko mehānismu un arī uh, ekonomiski visizdevīgāko mērķu sasniegšanai. ETS var uzkrāt būtisku kapitālu vidas izmaiņu cīņai. Pagājušajā gadā pār par 106 miljārdiem, 126 miljārdi tika iegūti visā pasaulē, tajā skaitā arī finansējums, kas nonāca Pasaules bankas seifos. Mēs ticam, ka tirgus mehānismi, tajā skaitā arī ETS, ir viens no efektīvākajiem mehānismiem konkrēta mērķa sasniegšanai un eh, šā mērķa sasniegšanai par viszemāko cenu. Vienlaicīgi jūs jau droši vien būsiet dzirdējuši par visiem šiem aspektiem. Mēs eh, uzskatām, ka ETS ir veicinājis arī privātā sektora iesaistīšanu. Šobrīd visā Eiropā un arī pasaulē strādā ļoti daudz eksperti, kuri mēģina izveidot jaunus risinājumus un palaist tos tirgū. ES ETS ir kļuvis par piemēru visai pasaulē, un e, es tikko atgriezos no Austrālijas. Arī Austrālija vēlas izveidot savu programmu balstoties uz ES ETS. Kvebeka, Kalifornija, Ziemeļa austrumu pavalstu un arī citas ar Pasaules bankas atbalstu tirgus sagatavotībai šobrīd arī vēlas iesaistīties šajā schēmā. Varbūt visbūtiskākais šobrīd notiek Ķīnā, kurā daudz kas mainās un liela daļa Ķīnas provinču arī vēlas attīstīties šajā virzienā. Un iespējams, ka ETS nākotnē kļūs par savu veidu globālu tirdzniecības schēmu. ETS ir veicinājis arī dažādu finanšu institūciju iesaistīšanos. Visā pasaulē ir e, tirgu parādījušies vairāki projekti, un šobrīd pāri par 400 projektu gaida savu parādīšanos tirgu. Eksperti visā pasaulē, kuri strādā pie emisiju samazināšanas, zin, kā tirgus strādā. Par Ķīnu runājot, Ķīnas piedāvātā programma arī balstās zināmā mērā uz ETS. Neskatoties uz panākto, šobrīd ETS ir grūtība priekšā, jo uzticamība ir samazinājusies dažādu iemeslu dēļ, to pieminēja jau mani kolēģi. Arī ekonomiskā krīze ir veikusi savu dramatisko darbību emisiju tirzniecības schēmas ietekmēšanai, un cenas ir samazinājušās. Arī investīcijas eh, emisiju samazināšana tehnoloģijās ir samazināšanās. Patreizējā kvotu cena uzliek uz ris, pakļauj riskam emisiju tirsniecības schēmas dzīvot spēju. Mana organizācija uzskata, ka vajadzētu veicināt tādu reformu īstenošanu, kas notiktu Eiropas Savienības līmenī, Eiropas līmenī, lai atgrieztu ticību ETS. Mana organizācija atbalsta izpildus atlikšanas principu, bet uzskatām, ka tam ir jābūt īslaicīgam risinājumam. Un ilglaicīgākā periodā vajadzētu vairāk runāt par struktūrālām reformām. Mēs vēlamies izvairīties no būtiska nelīdzsvars starp piedāvājumu un pieprasījumu, un, eh, lai no šāda nelīdzsvara izvairītos, ir nepieciešams struktūrāls reformas. Man organizācija neuzliek, neizvirz nekādas skaitļus vai apjoms izpildus atlikšanai, un tomēr uzskat, ka tam ir jābūt. Jebkuram uzņēmumam ir jāparedz savas darbības nākotne. Un eh, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nekavētos ar izpildus atlikšanas izveidošanu, un, kā jau komisija teica, 14. novembrī tā publiskos savu dokumentu un ceram, ka izpildus atlikšana sāks darboties pēc iespējas ātrāk. Mēs uzskatām, ka politikas veidotājiem vajadzētu domāt par emisiju tirzniecības schēmas ilgtspējību, bet jāatcerās, ka mēs esam tikai debašu sākuma posmā, un mēs vēlamies eh, struktūrālas reformas redzēt ļoti plašā apjomā, un mēs neiestājamies par viena konkrēta risinājuma īstenošanu. Mēs, eh, kā jau dzirdējām, ar prieku un interesi gaidīsim trešdien publiskoto komisijas ziņojumu, un eh, vēlamies pēc tam izskatīt arī plašu ideju spektru, ko darīt esam gatavi palīdzēt komisijai dažādu risinājumu izskatīšanā un to pēc iespējas ātrākā ieviešanā. Runājot par izpildus atlikšanu un par iesaistīto pušu viedokli par to, protams, struktūrāls reformas ir svarīgas un mēs vēlamies šajā procesā piedalīties kā partners. Un noslēgumā sistēmai īslaicīgā periodā ir jātiek salīdzsvarotai tādā veidā, lai politikas veidotāji no Briseles skaidri pateiktu, ka emisija tirzniecības schēma ir galvenais vides izmešu samazināšanas mehānisms. Un eh, tir, ir, jāizvaic, ir jāizvairās no situācijas, kad šāda salīdzvarošana notiks bieži. Komisijai ir jārīkojas strikti. Es eh, esmu piedalījies ES, ETS veidošanā un esmu piedalījies arī kā eksperts citu schēmu izvērtēšanā, bet arī CO2 izvērtēšanas programma Amerikā man ir tuva. Un eh, es uzskatu, ka politikas veidotājiem ir jāizveido mērķi, jāizveido ietvars un jāļauj tirgumu aizpildīt šo ietvaru. Jo visticamākais, ka zelta vidusceļš ir tāds, ka tikai ārkārtas apstākļos politikas veidotājiem ir jāiejaucās un iejaucoties ir jāņem vērā tirgus spēlētāju viedoklis un arī, um, arī izmaiņām ir jāstājas spēkā adekvātā laika periodā. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad Bekerkungam, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Burtiski pāris eh, teikumu no komisijas puses Vispirms, mēs visi esam viensprāts, ka emisiju tirdzniecības schēma strādā, strādā labi un strādā labāk nekā pagātnē. Un tomēr ir zināmas grūtības, un eh, emisiju tirdzniecības schēma nedarbojas zemoglekļa tirgus izveidošanā. Ir viens objektīvs eh, iemesls tam. Pāri par vienu gadu desmitu ogļu izmantošana Eiropā ir samazinājusies, un burtiski pēdējā gadā, patiesībā, burtiski pēdējā gadā ir pieņemti lēmumi, lai uh, veidotu jaunas uh, termoelektrostacijas, kas tiktu um, apgādāts ar oglēm. Un līdz ar to tiek apgalvots arī, ka ogļu cena ir ļoti zema un kvotu cena ir zema un neatmaksājas investēt CO2 zemizmeša sistēmā. Botarkungs, jūs jau teicāt, ka nodarbinātība ir ārkārtīgi svarīga tādos, tādās nozarēs kā tērauda ražošana, ķimikālija ražošana un cementu ražošana. Un šīs trīs nozars ir ārkārtīgi būtisks zemoglekļa ekonomikas veidošanā, bet eh, šajos sektoros nodarbinātība aug. Un runājot par energo cenām Eiropā, mums vajag izvairīties no tāda pieņēmuma, ka augsta energo cena šiem ražotājiem ir tāpēc, ka ir tirgus. Nē, šī augstā cena veidojas arī citu uh, iemeslu dēļ, piemēram, slānekļa gāzes aptradnes ASV un citi. Komisijas sagatavotais ietekmes novērtējums arī parādīs visus šos aspektus, bet eh, šobrīd oglekļa tirgus konkurētspēja ir sašķobījusies, mums tas ir jāsakārto. Vēlētos nākt klajā ar apgalvojumu. Komisijas sagatavotais izpildes atlikšanas priekšlikums nepieskarās pārpalikumam, kvotu pārpalikumam, kur šobrīd ir uzkrājies privātajā zonā. Bija paredzēta kvotu izsole, ko organizētu publiskās organizācijas, un tomēr mēs šīs kvotas izsniegsim ražotājiem par brīvu, bet šobrīd ir būtisks pārpalikums, un ja cena pieaugs, tad arī pārpalikums izlīdzināsies un es domāju, ka visiem iesaistītajiem tas ir pieņemami. Un visbeidzot, vēlētos nākt klajā ar zinām paziņojumu, kas būs saistīts ar Konijas Hedergārdas teikto. Šodien, pulkstens astoņos, izpildes atlikšanas priekšlikums, ko ir sagatavojusi komisija, tiks publiskots. Un šodien astoņos tas daudzums, kur piedāvās komisija izpildes atlikšanai, tiks publiskots. Paldies! Paldies, paldies! Tās uh, tiešām ir tādas nozīmīgas ziņas, ko mēs uh, šeit uzklausām šodien. Un tagad sāksim diskusijas. Vairāk kolēģi grib uzstāties. Un pirmais runātājs Bas Aišards. Paldies, priekšsēdētāji kungs, man ir uh, jautājumi Hermanu kungam un Bočeku kungam. Herman kungs, jūs ļoti skaidri pateicāt, ka tagadējais Tagadējā CO2 cena ir balstīta uz spekulācijām. Man vajadzīga vienkārši skaidra atbilde, ļoti viegla, vienkārša atbilde. Uh, Kas notiks ar šo CO2 cenu, kas tagad ir balstīta uz spekulācijām? Kas notiks, ja šīs izpildus atlikšanas priekšlikums netiks pieņemts? Kā jūs prognozējat, kā attīstīsies CO2 cena? Jo mēs uh, uh, dzirdam, ka daudz cilvēki uh, liek likmes uz augstāku cenu. Uh, Bet kas notiks, ja netiks pieņemts šis priekšlikums? Otrs jautājums - struktūrālie pasākumi. Tas ir skaidrs, ka tie ir nepieciešami. Kas, jūsuprāt, dod visskaidrāko signālu tirgiem uh, par struktūrāliem pasākumiem? Ir seši piedāvājumi, kurš, nu, jūsuprāt, būtu labākais signāls tirgumu. Tad, Bočaka kungs, paldies, ka jūs uzstājāties visu energo ietilpīgo nozaru vārdā. Tad varbūt jūs varēsiet atbildēt arī uz eh, to, ko um, cementa un tērauda ražotāji, kas ir visietilpīgākās, energoietilpīgākās nozars, ko viņi darīs ar šīm kvotām, ka, uz kā viņi sēž, tā teikt, eh, jo viņi tērē tiešām, viņ, viņiem šī izmeša tiešām ir ļoti liela. Otrakārt, jūs ļoti skaidri atbalstāt ilgtermiņu mērķus, tā jūs sakāt, un tomēr šeit ir problēma Mēs neesam uz, uz izmaksu efektīva ceļa, runājot par ilgtermiņa mērķiem. Un uh, izmaksu efektīvi uh, risinājumi, uh, kā mēs varētu nonākt uz šī ceļa, ja nevēlaties nekādus uh, labojumus ETS. Trešais jautājums. Mēs uh, zinām, uh, no ceļu kartām, piemēram, papīra rūpniecībā, kuras vārdā jūs arī runājāt, ka viņiem ir vajadzīgas inovatīvas tehnoloģijas, lai nonāktu pie šiem ilgtermiņu mērķiem. Šīm tehnoloģijām ir vajadzīgs atbalsts, viņi prasa naudu, bet eh, mēs zinām arī, ka ETS ieņēmumus daļai var lietot šādiem mērķiem. Uh, bet tagadējā cēna mēs redzam, kā tā ir, un ja ieņēmumi būs uh, mazāki, tad nebūs uh, naudas šīm tehnoloģijām, ko tas nozīmēs. Un ceturtais jautājums, tā kā jūs esat ļoti nobežījusies par uh, pamatīgām politikām, jūs nevēlties nekādas izmaiņas šajā ETS e sistēmā, Un es tomēr domāju, ka jūs man piekritīsiet, ka mums vajag pārskatīt CO2 noplūdes sarakstu, jo tas ir balstīts uz kvotu cenu 30 eiro, kas nav tāda un kas notiks, ja būs šīs pilsētas atlikšana. Tātad jūs man piekritīsiet, ka mums ir vajadzīgs jauns CO2 noplūdes saraksts, kas ņem vērā reālo CO2 cenu, skatās arī, kādas politikas notiek Šveicē, Norvēģijā, uh, Dienvidkorejā, citur pasaulē. Un uh, es domāju, ka jūs tikpat ļoti kā es gaidāt šo pārskatīšanu, un mēs nevēlamies šo izpildus atlikšanu. Un tad droši vien mēs gribam, lai šis saraksts tik pārskatīt. Man interesēs jūsu atbild uz to. Paldies. Tagad uh, Romana Jordāna. Politični cilj ETR. Paldies. ETS politiskais mērķis ir samazināt emisijas. Politiskais mērķis nebija kontrolēt tirgus mehānismus. ETS politiskais mērķis nav noteikta pareizo CO2 cenu. CO2 īsto cenu noteiks tirgus. Man ir jautājums, un vēlētos to uzdot eh, Breikundzei. Jums bija ļoti skaisti sagatavota runa, bet tā bija politiskas dabas tajā nebija neviena konkrēta elementa. No otras puses, Bočaka kungs nāca klajā ar skaitļiem, ar informāciju, un kungs paskaidroja, ka pēc viņām izpildus atlikšanas priekšlikums liekas nepārdomāts. Tas tikai pārliks izmaksas uz citiem enerģijas izmantotājiem, piemēram, mājasaimniecībām. Tātad es vēlētos zināt, eh, par cik lielu apjomu jūs vēlētos samazināt izmešus, ja izpildes atlikšanas priekšlikums tiks pieņemts, un otrs, kā izpildes atlikšanas priekšlikums ietekmēs jūsu finansiālos parametrus. Kas notiks, ja mēs pieņemsim komisijas, vienu no komisijas piedāvātajiem scenārijiem. Tātad, kāds būs konkrēts finansējums? Dziękuję bardzo. Z dużą uwagą przysłuchiwałam. Paldies. Hübners kundze. Ļoti uzmanīgi uh, uzklausīju uh, Hermanu kungu un gribu uzdot pāris jautājumus. Pirmkārt, jūs uh, teicāt, ka uh, pārmērīgā plūsma tiks regulēta. Kā izskatīsies šī regulēšana? Kā jūs to tehniski iedomājaties? Jūs arī teicāt, ka šodien tie uzņēmumi, kas nodarbojas ar atjaunīgām enerģijām, uh, no tā cieši un arī uh, zaudē savas iespējas. Vai jūs varētu detalizētāk to izskaidrot? Un nākošais. Mūsu mērķi 2020. gadam, ka tie varētu, uh, ka tie varētu būt apdraudēti. Jūs pieminējāt arī dažus citus uh, e, ambiciozus mērķus un kāds būtu termiņš. Nākošais runātāja Korholas kundze. Thank you very much. Um, my question is perhaps to Mr. Vilpike. Paldies. Uh, es gribētu pajautāt, uh, kāds tad ir mūsu mērķis? Vai tas ir aizstāvēt kādu konkrētu mērķi mūsu klimata politikā un pasākumos? Es esmu tikai par emisiju samazināšanu, bet eh, es nesaprotu, kāpēc tam jānotiek tik dārgā veidā, kāpēc to nevarētu darīt lētāk. Augsts enerģijas cenas veicina inflāciju, un tas liek mums zaudēt konkurētspēju. Un man šķiet, ka ETS lielākais ienaidnieks eh, ir pati komisija. Tā netic šim tirgus mehānismam, jo daudzus gadus komisija ir radījusi dažādus eh, pārklājo, sastarpēji pārklājošus eh, klimata pasākumus, kas viens, viens otram traucē. Viņi um, kavē, dažādas subsīdijas kavē uh, dabīga uh, CO2 tirgus izveidošanos. Tātad, ja jūs gribat nodrošināt, lai ETS darbotos, tad ļaujiet tam darboties kā pasākumam. Un es īsti neredzu, kā uh, izpildus atlikšanas vai kvotu izņemšanas uh, priekšlikumu varētu uh, samazināt CO2 emisijas. Varbūt tas pat nav um, nolūks, uh, kā tagad izskatās šajās diskusijās, e, tiek runāts par to, vai valdības varēs saņemt vairāk līdzekļu no e, kvotu izsolēm. Un e, paaugstināt CO2 cena nenozīmē arī to, ka ieņēmumi tiks investēti zemoglekļu tehnoloģijās. Elektrības ražotājiem būs jāmaksā vairāk par kvotām, un viņiem būs mazāk naudas, lai investētu um, uh, jaunās tehnoloģijās, un izmaksas viņi vienkārši nodos tālāk lietotājiem, klientiem. Tātad, kā jū, kāpēc jūs domājat, ka tagadējā situācija ir krīze ETS schēmai? Um, vai tad tiešām šī zemā cena nozīmē, ka ETS ir izgāzusies? Un eh, vai tad būs tā, ka pieprasījums eh, pazudīs un eh, cena paliks vēl zemāk un beigās līdzināsies nulē? Kris Dēvis, lūdzu. Daļa no šīs uzklausīšanas temata ir ETS ilgtermiņa perspektīva. Es personīgi, e, klausoties šajās debatēs, ļoti e, labi e, apzinos, ka ir tāda skepse pret globālās sasilšanas apkarošanu. Vai mēs negaidām EPCC? uh, ziņojumu nākamā gada beigās, pirms kaut ko darīt ietējais kontekstā. Varbūt, ka politiskais klimats mainīsies, es uzsveru politiskais klimats, un uh, būs uh, lielāka izpratne par to, ka steidzam jārīkojas, lai kaut ko panākt nākotnē. Par izpildus atlikšanu, kas man šķiet vissvarīgākais jautājums, ko es gribētu uzzināt no speciālistiem ir, kādas ir jūsu aplēses, kādas būs šī priekšlikuma sekas attiecībā uz cenu un kāda varētu būt šī priekšlikuma nepieņemšanas ietekme. Man ir birojā bijuši cilvēki, kas saka, uh, mums šis priekšlikums nepatīk, bet mums nepatīk vēl vairāk situācija, ja šis priekšlikums netiktu pieņemts, jo sekas varētu būt uh, ļoti negatīvas. Uh, Viens, ko dzirdēju, tātad varbūt mūsu ielūgtie viesi varētu man labot, bet eh, man šķiet, ka bieži tātad saka, ka ETS ir tirgus mehānisms un mums nevajadzētu iejaukties, viss ir lieliski, bet eh, problēma, par ko runā komisija, ir tas, ka kvotu pārpalikums ir pieaudzis un tas ietekmēs uh, cenu negatīvi vairākus gadus vēl. Es domāju par uh, mašīnu ražotājiem, kas, piemēram, uh, eh, 8. gadā ražoja 1000 mašīnas dienā. Tad eh, sākās krīze, un viņi tik ražo un ražo šīs tūkstošu mašīnas dienā, un viņi nevar pārdot šīs mašīnas, līdz ar to aizpildās viņu noliktavas, viņi sāk aizpildīt laukus, kas ir apkārt viņu Uh, rūpnīcēm, varbūt 2013. vai 2014. gadā uh, tirgus atkal atgūstas, un šai uh, kompānijai būtu iespēja nopelnīt, pārdodot mašīnas, bet viņi nemaz nevar sākt ražot jaunas mašīnas, jo viņi vienkārši ir iestrēguši ar visām šavām sāražotajām mašīnām, un tā ir tā problēma ar ETS. Uh, neviens uh, saprātīgs uh, mehānisms nebūtu darbojies tā kā ETS. Tātad vai tā ir ilūzija, ka ETS ir uh, tirgus mehānisms, vai tas, ko es saku, ir pareizi, vai jūs man tomēr labosiet? Paldies automašīnu ekspertam Krisam Dēvisam. I suppose my question is, is a bit like the one I... Lina Makevans. Runājot par to, kāda būtu nekā nedarīšanas sekas, un eh, arī komisijas pārstāvs jau to it kā teica. Ja mēs nedarīsim neko, lai atrisinātu problēmas, kuras ir ETS, tad ko mēs teiksim tiem uzņēmumiem, kuri jau ir in investējuši zaļākās tehnoloģijās, ko darīt tiem? Mēs zinām, ka Amerikas Savienotās valsts šobrīd ļoti investē smagās rūpniecības, za, smagās rūpniecības e, vidē draudzīgāku tehnoloģiju izveidošanā, mums ir jārunā par to, kāds ir mērķis, lai pamudinātu uzņēmums investēt labākās tehnoloģijās. Kas tad notiks ar visām šiem uzņēmumiem? Šeit EPP e apgalvo, ka uzņēmumi, kā biznesa, ka ETS e ietekmēs biznesu bet uh, ir ļoti daudz uzņēmumu, kur jau ir investējuši atjaunīgajos energoresursos, energoefektivitātē. Līdz ar to tie, kas eh, nedara neko un tie, kas jau ir daudz izdarījuši, kas notiks ar visiem šiem uzņēmumiem? Jūs jau esat investējuši un arī citu uzņēmumu to ir darījuši, bet uh, Nemaz nerunājot par eh, tiem jautājumiem, kuri ir saistīti ar eh, lielajām bankām un kurām ir daudz emisijas. Paldies, un reiz gribu uzdot jautājumu. Un proti, Herman kungam, jūs eh, runājāt par problēmām un runājāt par arī CDM. Kas notiks ar to Es arī toreiz um, biju balsojumā un nu, tādu sajūtu guvu, ka mēs uh, kļūdījāmies arī. Tātad uh, cedējumi, kāds ir risinājums? Tagad Vočekungs. Jūs pārstāvat tādu uzņēmumu, kurā ir ļoti daudz, uh, kurš patēr ļoti daudz enerģijas un uh, ist, teikumi, ka tas ir ļoti intensīvs un vidē kaitīgs, es neatbalstu, tāpat arī kā brūnā uh, enerģija tāda neatbalsta. Un mums ir nepieciešama. Uh, daudzās rūpnīcās ir nepieciešams ļoti liels industriāls būvs, un tas tā vienkārši ir. Tagad par CO2 noplūdi. Četri, pirms 14 dienām es eh, viesojos kādā uzņēmumā, un tā kā tur uh, man stāstīja, pat telekomunikācijas uzņēmuma uh, cieši no CO2 noplūdes, uh, jo tā tiek uh, lielos uh, servercentros uh, radīta. Un arī uh, energo uzņēmuma no tā cieši jūs uh, runājat arī par to, ka vara uh, ražošanas rūpniecība ar to ir ļoti saistīta. Un es pats esmu. Uh, rūpējas par to, lai tās netiktu iekļautas šīs rūpnīcas, ja tās saskars ar startautisku konferenci, bet nu, daudz tomēr tiek iekļauts. Un man liekas, ka tie, kuriem ir labākie juristi, ka viņi vinē šajā procesā. Cēdību noplūde, vai mums nevajadzētu šo jautājumu skatīt striktāk, jo gal galā arī dalībvalsts savus intereses īsteno. Uh, un tie, kas cieši no cieti noplūdes, ja tiem ir īpašas tiesības, bet jādomā arī par to, ka ja pārāk daudz uzņēmumi, uz tiem tiek attiecināti izņēmumi, tādi, kas, ko arī nedraud šī CO2 noplūde, ka to neiekļaušana sarakstos, to nesapratīs sabiedrība. Un nākošais no visiem tiem, kas šeit ir, gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu par sistēmu, kas notikt jūs skatījumā, ja mēs tagad neko nedarītu, nerīkotos nekādi. Ko mēs piedzīvotu, ko tas nozīmē attiecībā uz tirdzniecību. Forester kungs nu, runāja par zelta noteikumu, tā teikt, un arī man liekas, ka tas ir ļoti labi. Ja mēs uh, mainam sistēmu, tad tam jābūt labi noformulētam un jābūt skaidri pateikam, ka tas ir tiešām vienreizējs gadījums, vienreizējs iemaiņas, jo gal galā citādi uzņēmumi, par kuriem tika runāts, un arī visi uzņēmumi grib stabils eh, vidē termiņu, labāk vēl ilgtermiņu ietvars, lai viņi paliktu Eiropā, varētu turpināt ražot šeit, bet ej, eh, lai mūsu sistēma būtu efektīva jo es arī gribu teikt, lai mums Eiropā būtu tērauda un vara rūpniecība Eiropā un arī citas smagās rūpniecības veidi, kas ir atbildīgi arī par izmaiņām energopatēriņā un izmaiņām sabiedrības nostājā, jo visā citādi šie produkti ir jāražo citās pasaules vietās. Un uh, ļoti gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Līdz ar to visi jautātāji, kas gribēja uzdot jautājumus, to ir izdarījuši. Un tagad no kreisās puses mēs varētu uzklausīt atbildes. Jūs varētu atbildēt. Uh, pirmā uh, būtu Helēna Breja. Un lūdzu īsi, jo pasākums ir plānots līdz 2018. Tātad, ja jūs varētu četras minūtes runāt, tas būtu ļoti labi lūdzu. Thank you. Paldies, saka Brēs kundze. Uz jautājumu par to, ko dara Shell, vēlētos atbildēt, ka ir svarīgi runāt par to, kāda ir mūsu naftas pārstādes uzņēmumu energoefektivitāte un arī emisiju samazināšana. Mums tas ir galvenais mērķis, bet arī īslaicīgā laikā demonstrējot eh, oglekļa saistības, eh, oglekļa saistīšanas mehānismus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Emisiju tirzniecības schēma ir arī labākais veids ražotājiem samazināt emisijas, un eh, tas viss atgriežas atpakaļ pie debatēm par to, ka emisijām ir jātiek apliktām ar cēnu. Ir jautājumi, uz kuriem es nevaru atbildēt, un noteikti jūs dzirdēsiet arī komisijas, redzēsiet arī komisijas sagatavotajā ziņojumā. Tas parādīsies. Bet eh, vairāk panelisti jau pieminēja, ka īslaicīga rīcība ir jāvērš uz emisiju tirzniecības schēmas eh, uzticības atgūšanu, un tad mums būs laiks, kad šī uzticība būs atgūta, raudzīties uz ilglaicīgākiem mērķiem. Kas notiks, ja nedarīsim neko? Atkal tie ir minējumi, un minējumi vienmēr ir grūti argumentējami, un tomēr galvenais ir atgūt emisiju tirzniecības schēmas uzticamību. Un šeit arī beigšu. Paldies! Paldies! Uh, Pačekungs, lūdzu. Nē, es tomēr runāšu angliski. Paldies par uzdotajiem jautājumiem, un es esmu pārsteigts par to, cik lielā mērā šās komitejas deputāti izprot šeit diskutējumos jautājumus, un esmu pateicīgs arī par jūsu kritiskajiem uzdotajiem jautājumiem. Jā, mēs varam runāt par zaļo ekonomiku, par to, ka dažādos sektoros un dažādiem ražojumiem tiek piemērot dažādi noteikumi, un tomēr Atcerēsimies, ka zaļa ekonomika balstās uz reālo ekonomiku. Un reāla, uz reālās ekonomikas pamatiem un principiem balstās arī zaļā ekonomika. Un tāpēc mums ir jāatbalsta šie zaļie centieni. Einhaut kungam vērētos atbildēt, ka jā, ir tādi uzņēmumi, kuriem, kurām ir milzīgas rezerves, daudz kvotu, un e, viņiem tuvākā nākotnē situācija ir droša, jo viņiem ir ļoti daudz šo kvotu. Bet ir arī tādas kompānijas, kuras ir jau atvēlējušas naudu, lai iepirktu kvotas, un e, šobrīd e, viņiem šī nauda nepieciešama arī citu ekonomisku risinājumu īstenošanai. Bet, eh, jā, jūs apgalvojat, ka ir tāda uzņēmuma, kuriem ir daudz kvotas un kur var nedarīt neko savas ražošanas sakārtošanā. Es nedomāju, ka situācija ir tik viennozīmīga. Jā, ir bijusi spekulātori, ir spekulanti, ir bijusi vairākas bankas, un kuri ir spēlējuši uz šīm emisijām. Patiesībā domāju, ka tas ir lēmums, ko pieņem katrs uzņēmums Atsevišķi mēs šeit dzirdējām par šelu skatījumu. Viennozīmīgas atbildes jau nav. Un eh, viennozīmīgas atbildes par cenas apjomu arī nav. Protams, ka mēs vēlamies redzēt ilgtspējīgu risinājumu nākotnē. Bet skaidrs ir viens. Komisijas eh, ierosinātie pasākumi visticamāk tiks eh, sīkāk izskaidrot jau šovakar, bet eh, komisijas piedāvājums noteikti arī palielinās eh, energo cenu gan ražotājiem, gan arī mājasaimniecībām. Jautājums, vai tas palīdzēs energo taupības režīmām? Patreizajā situācijā Eiropa ir vienīgā pasaulē, kurai ir noteikts CO2 cena. Jautājums par to, ko mēs varētu saukt par ekonomiski efektīvu ceļu. Mums ir jādomā par instrumentiem, un mums ir jādomā par to, kāds izvēlētais ceļš un instrumenti ļaus samazināt 2020. gadam noteiktos CO2 izmešu samazinājumus. Tad kādus mēs vēlamies redzēt CO2 cenas? Instruments ir noteikti mērķi un sasniegt šo mērķi ar viszemākajām izmaksām. Protams, ka ir modernas tehnoloģijas, kaut vai, piemēram, ķīmiskajā rūpniecībā, papīra ražošanā, un mēs vēlētos šo tehnoloģiju īstenošanu dzīvē. Bet eh, šo tehnoloģiju ieviešanai realitātei būs nepieciešama arī valsts nauda. Līdz ar to jaunās zinātniskās tehnoloģijas un to īstenošana dzīvē ir ļoti būtisks solis. Uh, bet eh, diez vai ETS radīs nepieciešamo finansējumu un finansējumu bāzi Eiropas ekonomikā šiem instrumentiem. Paldies! Will... CO2 noplūdes sarakstam ir jātiek pārskatītam, un, ja pareizi atceros, tas notiks 15. gadā. Darbs notiek, protams, komisija šobrīd pārskata parametrus, bet um, nebūtu gudri apgalvot, ka saraksts tika veidots balstoties uz vienas kvotas 35 eiro cenu, un šobrīd šī cena ir 8 eiro. Līdz ar to mēs eh, nevaram salīdzināt bumbierus ar āboliem. 2008. gadā neviens nevarēja paredzēt, ka kvotu cena būs tik zema. Un neviens nevarēja paredzēt, ka Eiropas kars krīze. Paldies! Forester kungs lūdzu. Es vēlētos savos komentāros eh, vairāk pieskarties Krista Dēvida uzdotajiem jautājumiem, kādas varētu būt sekas. Sekas, ja izpildus atlikšana netiks pieņemta, es domāju, ka šobrīd tirgu ir lielas gaidas, ka vajag īstenot izpildus atlikšanu. Jautājums ir, cik plašos apjomos. Un ja tas nenotiks, tad eh, ar cenām notiks zināmas svārstības, un to neviens nevēlas piedzīvot. Es eh, tā tad nerunāju, kā organizācijas pārstāvs, tas ir tikai mans pieņēmums. Pat ja izpildus atlikšanas sistēma tiks izveidota, kā jau komisāra Hedergāra teica, šobrīd eh, neviens it kā tam netic, jo šobrīd neviens tirgus spēlētājs eh, pārdos savas kvotas un pēc tam gaidīs, kas tirgu notiks. Visticamākais, ka tā tas notiks arī nākotnē, un jautājums, kāpēc tirgum vajadzētu piešķirt papildus kredītus spēle šobrīd mums būtu jāraida bumba ļoti tālu. Mums ir jādomā par struktūrālām reformām jo pārējo sakārtos laiks. Un eh, noteikti daļa to uzskatītu par veiksmīgu situāciju nodokļu maksātājiem, jo kvotu pārdošana tirgū var likties kārdinoši tiem, kur vēlas tās uzkrāt un pēc tam pārdot par lielāku cenu. Svarīgs elements, ko vēlētos šeit pieminēt, ir tas, ka, un iespējams, ka tas, tā būs atbilda arī uz citiem jautājumiem par to, kādas būs izpildes atlikšanas sekas ticamība Eiropas izveidotajai sistēmai šobrīd ir zema. Un, protams, ka tas ir ļoti labi darbojošās sistēma un labs piemērs, bet ja mēs neatrisināsim ar šo schēmu saistītās problēmas, tad iespējams, ka sašūposies arī visas pasaules ticība. Un visbeidzot, par zelta vidusceļu. Es uzskatu, ka gan iedzīvotājiem, gan arī tirgumu, tirgus spēlētājiem ir svarīgi saprast, ka, ja izpildes atlikšanas sistēma tiks ieviest, tad tas būs ārkārtas pasākums, tas nebūs regulārs pasākums, un tas ir tikai tāpēc, lai sagatavotu un izveidot vietu struktūrālām izmaiņām, jo tieši struktūrālas izmaiņas būs rutīna. Es tikai vēlētos papildus jautājumu, saka Kris Dēvids. Tātad jūs teicāt, ka ja izpildes atlikšana nenotiks, tad jūs uzskatiet, ka cena vēl vairāk kvatām kritisies. Ja izpildes atlikšana notiks, tad jūs domājat, ka cena būtiski pieaugs? Es domāju, ka būtiski nepieaugs, jo es domāju, ka būtiskas cenas izmaiņas varētu būt saisti, varbūt, ka notiks neliela cenas pieregulēšana bet eh, noteikti, ka tirgum ir jāsniedz ilglaicīgi struktūrāli risinājumi, un tas novedīs pie cenas veiksmīga iznākuma. Paldies, Herman kungs, lūdzu. Paldies par jautājumiem. Sākšu ar CO2 cenu. Protams, tas ir sarežģīts jautājums. Mēs mūsu pētījumā izmantojām vienkāršu modeli, un rezultāts bija tāds, ka ja neko nedarītu, tad būtu 7 eiro CO2 cena 2013. gadā, un ja būtu izlikš, izpildus atlikšanāšana, tad uh, būs 10 eiro šī cena. Un uh, iemesls tam ir tāds, ka pat ar šo kvotu izņemšanu uh, turpmākajos četros gados būtu vēl 2020. gadam uh, kvotu pārpalikums. Tātad mēs runājam par 3 uh, eiro cenu atšķirībā un uh, ja būtu tikai izpildes atlikšana, tad būtu viena eiro starpība. Un es nesaprotu šīs uh, bailes par to, ka elektrības cenas varētu drausmīgi pieaugt uh, ar šī pasākuma ieņemšanu. Un ideja par to, ka valdības varētu saņemt vairāk ieņēmumu no šī pasākuma, nu to es arī nesaprotu. Šobrīd ir um, tātad šī, šis pieaugums varētu būt tikai 2%, un es neredzu, ka tas būtu tāda liela ietekme. Un tad bija jautājums par to, kāda veida strukturāls pasākums mēs piedāvātu. Manuprāt, eh, svarīgākais ir ilgtermiņa lineārās samazināšanas faktors, un ja mēs mērķējam uz 6%, tad ilgtermiņa mērķi varētu sasniegt līdz 2050. gadam. Un kāds būtu mans priekšlikums? Tā varētu būt kombinācija no izpildes atteikšanas un uh, lineārās samazināšanas. Mums uh, būs uh, šeit jāpielāgo skaitļi, lai sasniegtu 2020. vai 30. gadu mērķus. Negribu dot jums nekādus galīgos skaitļus, bet manuprāt tā būtu pareizā kombinācija. Bija arī jautājums par to, kādiem uzņēmiem ir problēmas ar zemām uh, CO2 cenām. Uh, Vācijā mums ir uh, daudzas gāzes elektrostacijas, kas nevar cīnīties vairs ar šīm problēmām. Un ir arī daudz jaunas stacijas, un problēma ir arī apvienotajā karalistē, Nīderlandē un Austrijā. Tur ir 55-59% efektivitāte, kas nevar uh, cīnīties ar uh, vecajām uh, spēkstacijām, kam ir 30-35% efektivitāte. Un pēdējais par CDM, jeb tīrās attīstības mehānismu, tās bāžas, ko mēs šeit redzam, ir tas, ka, ja mēs pieņemam lielāku lineārā samazināšanas faktoru un aizpildām šo plājus ar CDM, tad mums vispār nebūs ietekmes uz cenu, un es neieteiktu uh, dot tirgumu lielākā apjomā CDM kvotas pēc eh, šiem pasākumiem. Paldies, Herman kungs, un tagad eh, gribētu dot vārdu Delbēks kungam, jo viņam arī tik uzdot jautājumu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju Korhols kundzei atbildēt. Eh, viņa teica, ka komisija ir lielākais ETS ienaidnieks. Uh, tiešām ir tā, ka mūsu atjaunīgo enerģiju un ergoefektivitātes uh, politika samazina uh, emisijas, bet tad, kad mēs pieņemām energo pakotni, mēs pieņemām mērķi emisiju samazinājumam un atjaunīgajām enerģijām vienlaicīgi, un šie abi uh, mērķi tika noteikti arī konkrētā apmērā noteiktā laikā. Un pēc tam par energoefektivitāti mēs uh, arī teicām, ka būs uh, jāpielāgo vēl skaidri, tas bija komisijas dokumentos un arī sarunās uh, tika pausts šāds apgalvojums. Mēs saprotam, ka šīs politikas abas iet pareizajā virzienā, tajā pašā virzienā, bet šie mērķi ir uh, saskaņot savā starpā, un tāpēc mēs uzskatām, ka ETS ir ļoti svarīgs stūrakmens šajā visā. Otrkārt, kas ir uh, galvenais ETS mērķis, galīgais mērķis? Mūsuprāt, tam ir jābūt stimulam investīcijām zemoglekļa inovācijās. Te nav runa tikai par izmaksām, te ir runa par uh, to, lai mēs atbalstītu tos cilvēkus, kas investē nākotnē. Un pēdējais komentārs, atbalstot to, ko teica Dirks Foresters par zelta likumu. Uh, Mēs uzskatām, ka šīs iejaukšanās eh, ir ļoti retas, tas ir izņēmumu gadījums, mums nav nekādu plānu to nākotnē atkārtot. Faktiski komisija ļoti vēlu uzsāk šīs debatas, mūs eh, vienkārši daudz uh, iesaistītās puses jau prasīja uh, ieņemt savu pozīciju agrāk, bet tad, kad uh, cenas. Uh, Eh, turpināja pazemināties, tad mēs uzskatījām, ka ir šāda izņēmuma situācija, un, jo īpaši, kas tika tikko teikts par energo ietilpīgām gāzes spēkstacijām, ka tās vairs nav rentablas salīdzinot ar uh, vecajām ogļu spēkstacijām, un tā nav optimāla situācija, tā ir jārisina. Paldies par ļoti bagātīgām debatēm, un mēs noteikti paņemsim līdzi visus šos komentārus un ņemsim tos vērā nākamajās diskusijās. Paldies! Paldies, Dalbēkas kungs! Visi tiksimies astoņos internetā un gaidām skaitļus, kurus jūs mums prezentēsiet. Bočeka kungs, vēl īsi gribētu atbildēt uz Krista Dēvisa kunga jautājumu. Jā, paldies, Dēvis kungs, par jautājumu par šo autoparku vai šīm mašīnām uz laukiem. Gribētu uh, mums atgādināt, un jūs arī bijāt klāt 2008. gadā, kad šī direktīva tika uh, sagatavota, tad daudzi, uh, daudz iesaistītas puses uzsvēra, ka ETS vajadzētu būt ex ante um, sadalēji. Tātad, ja jūs būtu uh, automašīnu ražotāji, tad jūs varētu izlēmt uz turpmākajiem desmit gadiem, cik automašīnas tad jūs ražosiet. Uh, Tas bija tas, ko Delbēks kungs uzsvēra. Tagad, protams, situācijā, kad uh, mašīnas neatrod pircējus, tad ir problēma. Un tieši tāpēc šis struktūrālais pasākums, ko jūs prasāt, varētu būt pēc 2020. gada. Padomāsim par tādu inteliģentāku, dinamiskāku kvotu sadals veidu, paskatīsimies uz ekonomiku, paskatīsimies, kas notiek pasaulē. Paldies! Lielas paldies! Liels paldies. Bet tagad ir man tikai vārds, saka priekšsēdētājs, un tagad uh, vārds uh, Sosa Vāgner kungam noslēgumā. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs tiešām nevaram sūdzēties par eh, šīs diskusijas kvalitāti un par pozīcijām, kas tika paustas, gan deputāti, gan eksperti izteicās šajās debatēs. Pavisam īsi gribu apkopot. <clears throat> Laika vairs nav daudz, bet eh, pamatā ir principiāls problēmas un procedurāls problēmas. Par tiem runājot, jāsaka, ka visi, kas uzstājās, to arī uzstā, uzsver. Un es domāju, ka viena no tādām pamatu problēmām ir tā, kuru pieminam, uz kuru arī balstamies, proti direktīva par energoefektivitāti, ko pieņemam pirms neilga laika. Es domāju, ka tas ir pamats tam, kā mēs diskutējam ar šīm uh, procesiem. Tad ir uh, procedūras problēmas, un par tām savukārt runājot ir tādi pamatprincipi. Proti eh, līdzlēmējs ir Eiropas parlaments, un mums jānodrošina tas, lai Eiropas vidas politikas, kas ir vadošā, būtu iesakņot arī Eiropas komisijas lēmumos. Un Pat labāk situācija ir tāda, ka uh, šīs problēmas viss ir savstarpēji saistīts. Paldies, paldies Sosa Vāgnerkungam, un es gribu pateikties visiem, kas piedalījās šodienas diskusijās, un visiem mūsu ekspertiem paldies. Viņi ieradās Briselē, bet paldies arī komisijas pārstāvjiem Delbeks kungam, kā arī komisārs kundzei un padomē, jo mēs trīs stundas ļoti intensīvi nodarbojamies ar jautājumu emisiju tirdzniecības sistēmu. Un jāsaka, ETS ir stirka, spēcīgākais instruments, kāds ir visā pasaulē. Es personīgi esmu lepns, ka mēs šādu instrumentu esam radījuši, un mums vajadzētu arī nedaudz patriotiskāk par to uh, runāt. Kā mēs šo sistēmu varam nostiprināt, attīstīt, bet neaizmirsīsim arī tās um, bāžas un raizes, kādas šodien tika izteikts, lai uh, tādu ļoti labu kompromisu izstrādātu un lai sistēma darboties ilgspējīgi, lai tā būtu ilgspējīgi, spējīgi dzīvot. Un tas, ko no šodienas sarunas esmu arī jā, uh, sapratis no dažādiem jā, uh, tiem, kas runāja, ka šī ir absolūti vienreizēja situācija, par ko mēs diskutējam, un tā ir absolūti vienreizēja risinājuma iespēja. Un, uh, varbūt, ka runājot par ceturto periodu vai arī kādu starplaikā mums vajadzētu diskutēt arī šos lielos konjunktūras izmaiņas procesus ievērot, radot iestādi. Iestādi, kas varētu iejaukties un, uh, ja tas nepieciešams, tā tad ETS padome, kādas to aprakstīja. Ja citi vēlas iesaistīties šajā a, sistēmā, tad ir jābūt procedūrai, kā tas varētu notikt, un sarunu mandātam jābūt, un visam jābūt demokrātiski leģitimētam. Bet tas ir jautājums nākotnē. Šeit tagad šodien mēs runājam par šo procesu, sākām procesu par atlikšanu, lai arī būtu juridiskā bāze, bet teikšu arī vienu lietu. Ar šo priekšlikumu mēs a, tikai a, laiku iegūstam, tikai laika iegūstam. Mēs precizēsim to, kā to izdarīsim, tas ir mūsu ziņā šo lēmu pieņemt, un es domāju, ka mēs to ļoti produktīvi izdarīsim a, a, orientētu nākotnē. Un visas šaubas un bāžas, kādas šodien tika izteikts, tās visas tiks iekļautas. Un es tiešām domāju visas. Paldies, paldies, ka bijāt šeit. Un rīt visi tiekamies pulksnes 15. atkal šeit, uzklausot uh, uh, uh, veselības aizsardzības komisāra amata kandidātu. Visiem jauku vakaru un visiem tiem, kas dodas mājās, drošu ceļu māju. Paldies, paldies visiem, kas bija šeit!